Bene, penso che possiamo riprendere i nostri lavori con eh, lo... Paldies, turpināsim darbu. Di una società... Eh, turpināsim viedokļu apmaiņu ar uh, eh, Kornelisu Aderbāru. Eh, che credo uh, sia. Viņš ir veicis saistošu pētījumu Ja es nemaldos, kolēģi ir saņēmuši uh, Adebāra kunga sagatavotā pētī, pētījuma kopijas. Tas ir interesants pētījums par Eiropas Savienības īpašo pārstāvju spēlēmo lomu un uzdevumiem, kā arī pilnvarām. Europea il caso dei rappresentanti speciali dell'Unione Europea. Stratēģija, nevis birokrātija. Uh, Un e, viņš tātad ir izpētījis galvenos uzdevumus, kas ir jāveic īpašajiem pārstāvjiem Eiropas Savienības ārējās darbības dienestos. Es sveicu mūsu vidu arī Papauskī kungu, un vēlāk pie mums ieradīsies arī ārējā darbības dienesta priekšsēdētājs, lai sniegtu savu pārskatu. Saskaņā ar eh, Lisabonas līgumu ārējās eh, darbības dienests eh, ir papildināts ar daudzskaitlīgiem uzdevumiem. un uh, ir jācenšas definēt jaunā ārējās dar darbības dienesta loma. Tūliņa Adebāra kungs mūs iepazīstinās ar savu skatījumu uz lietām, un mēs tāpat arī uh, paklausīsimies, kāda loma ir spēlējama šim dienestam un kā šos uzdevumus veikt pēc iespējas labāk. Tagad uh, man īsti vairs nav ko piemetināt. Došu vārdu Adebāra kungam un klausīsimies viņā ļoti uzmanīgi. Mīļi, grazie. Uh, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies AFET komitejai, kā tika uzaicināts uz šo pasākumu. Honor, uh, present, uh, Man ir liels gods uh, iepazīstināt jūs ar savu pētījumu. Es veicu. Um, Tower, Uh, šis ir vienlaicīgi arī mans doktora darbs, un uh, esmu veicis uh, daudz pētījumus, lai tos sagatavotu, un tad, kad es uh, aizstāvēju savu disertāciju, aizstāvēju savus tēzes. Nu jā, protams, tas bija tāds liels notikums. Okay, okay. Let's, let's, uh, let's try to, to take this, uh, the, the practical perspective. Um... Varbūt pievērsīsimies tādiem praktiskākiem jautājumiem. Es esmu veltījis uh, Eh, savu disertāciju tādiem jautājumiem, kāda ir eh, ārējās darbības eh, dienesta loma un kā tā ir spēlējama plašākā ārpolitikas dimensijā. Man ir atvēlēts 15 minūtes, un savā prezentācijā Es tā tad iziešu cauri šim dokumentam, kas jums visiem ir izdalīts, un tas ir pieejams tikai ierobežotā skaitā. Es pastāstīšu nedaudz par īpašajiem pārstāvjiem Eiropas Savienībā, par viņu spēlējamo lomu, pastāstīšu par lietu kārtību tieši šoreiz, šobrīd. No vienas puses ir ārējās darbības dienests, un no otras puses ir uh, dažas struktūras, kam mēneša beigās beigsies pilnvar laiks. Es nosaukšu arī vairākus kritērijus, pēc kādiem tiek izvēlēti šie ierēģi un ko viņi varētu darīt tieši dienestā īpašie pārstāvji ir tikuši nosaukti par Eiropas Savienības seju un balsi ārvalstīs. Viņi ir tikuši iesaistīti krīžu pārvaldībā, konfliktu risināšanā ļoti daudzos reģionos ārvalstīs. Ko tas nozīmē praktiski? Šie cilvēki ir palīdzējuši uh, Uh, nosēsties pie sarunu galda konfliktējušām pusēm, lai uh, runātu par mieru un stabilitāti, ir iesaistījušies um, daudzu konfliktu risināšanā un, protams, arī vairāk nekā 15 gadus uh, ir uh, snieguši informāciju Eiropas Savienībai par to, kas notiek uz vietas, un uh, savādāk Eiropas Savienībai šī informācija nebūtu pieejama. Uh, 96. gadā tika piešķirti divi mandāti, tagad jau ir 11 mandāti dažādos reģionos, kuros es ir ieinteresēta. Kādēļ šie pārstāvji tiek sūtīti uz citām valstīm? Mēs pirmām kārtām vēlamies, lai Eiropas Savienības politiskais svars būtu tāds smagāks un taustāmāks. Protams, šie cilvēki mūs pēc iespējas labāk var informēt par konfliktiem, kas notiek uz vietas, ja viņi visu to redz paši savām acīm. Un, protams, viņi var sniegt arī politiskās konsultācijas papildus uh, šai uh, uz ārējo dimensiju virzītajai uh, funkcijai, viņiem ir arī citas funkcijas, proti izstrādāt un padziļināt Eiropas Savienības ārpolitikas vadlīnijas. Tā tad ir jākoordinē dažādas aktivitātes starp kādu pa aktivitātēm, dažādām institūcijām, bet ir arī pirmais un otrais pīlārs, kas ir ļoti cieši saistīti. Šie cilvēki arī sadarbojas ar komisiju dažādās jomās, piemēram, runājot par kaimiņu politiku un kaimiņu attiecību politiku un uh, konfliktu risināšanu. Šie sūtņi uh, strādā diplomātisko instrumentu pārziņā. Šādus uh, instrumentus, mehānismus izmanto ļoti daudz institūcijas un arī citas valsts, piemēram, ASV, un arī atsevišķas Eiropas Savienības dalību valsts. Ja pat uh, kādā reģionā strādā kopīgie ES sūtņi, arī dalību valsts var nosūtīt savus individuālos sūtņus. Tas ir mehānisms, no kura mēs nevaram atteikties, ņemot vērā sarežģītos uh, laikus, kādus mēs piedzīvām šodien, un uh, visaptverošo globalizāciju. Uh, mēs tagad varam atskatīties uz 15 gadus ilgu īpašo sūtņu, īpašo pārstāvju vēsturi. Tas bija tāds īsi ieskicējums. Tagad pievērsīsimies situācijai mūsdienās Eh, Lisabonas līgums ir nesis līdz, arī, nesis līdz konkrēts izmaiņas attiecībā uz īpašajiem ES sūtņiem. Kādreiz līgumā bija rakstīts, ka padome var iecelt šādu sūtņi, uzskata to par nepieciešamu. Tātad dalība valstis, precīzāk padome, varēja lemt par eh, šādu mandātu piešķiršanu. 35. Lisabonas, 33. Lisabonas uh, līguma pāns nosaka, ka padome var iecelt šādu sūtni pēc augstā pārstāvja ieteikuma. Tas patiešām ir nozīmīgs grozījums, un padome ar šādu piedāvājumu var nākt klajā tikai tad, kad um, iniciatīva ir nākus no augstās pārstāvjas puses. Uh, Daži no mandātiem jau beidzas nākamā mēneša beigās, tā ka augstā pārstāva jau varēs rīkoties saskaņā ar saviem pienākumiem. Protams, eh, ņemot vērā ārējās eh, darbības dienesta izveidošanu, eh, šis jaunais institūts pārņems dažas funkcijas, ko līdz tam pildīja īpašie pārstāvji pilnvarās ir iekļauta arī tā sauktā eh, saulrieta klauzula, proti eh, sūtņu mandātiem ir noteikts konkrēts beigu datums, un pēc tam šīs pilnvaras var pārņemt, šīs pilnvaras, ko līdz šim ir veikuši sūtņi, var pārņemt ārējās darbības dienests. Ārējā pārstāve eh, kopīgi ar uh, ES sūtņiem darbojas uh, ANO drošības padomē. Šie mandāti tika piešķirti apmēram pirms gada, to darbības laiks beigsies februāra beigās. Apmēram pirms gada aizsākās diskusijas uh, starp uh, sūtņiem un augsto pārstāvu par to, kuri mandāti tātad būtu pagarināmi. Pagājušā gada vasarā bija ļoti aktīvas diskusijas par šo jautājumu un beigās izdevās vienoties par kompromisu. Proti mm, augstā pārstāve eh, izbeigs dažu mandātu darbības laiku, bet eh, četri mandāti tiks pagarināti līdz februāra beigām, savukārt septiņi beigs darboties šī gada augustā. Eh, februāra beigās īpašo sūtņu mandāti beigs darboties. Šeit mēs runājam par Moldovu, tuvējo austrumieru procesu, Dienvidu Kaukāzu un Kosovu. Tātad šo mandātu darbības laiks beigsies februāra beigās. Kaut kas jau tagad ir jāsāk darīt, eh, nu, un augstā pārstāva var arī piedāvāt eh, šos mandātus pagarināt. Padoma pati uz savu iniciatīvu balstoties to nevar izdarīt. Eh, šos četrus eh, mandātus varētu pārņemt ārējās darbības dienas, varētu to darīt nekavējoties, un uzreiz rodas jautājums, vai vispār eh, šie sūtņi ir nepieciešami, vai ir nepieciešams šīs struktūras, un kāda ir to spēlējumā loma. Varētu arī pavaicāt, kādi kriteriji ir jāizvirza vai Eiropas Savienībai šie sūtņi, šie, šie pārstāvji ir jāsūt uz attiecīgajām valstīm, kā tas ir jādara, vai tas tomēr ir jāatstāj uh, ārējā darbības dienesta ziņā. Un uh, vajadzētu arī padomāt, uh, kā šo pārejas posmu padarīt pēc iespējas gludāku. Vasaras laikā mēs apzināmies, ka tas nav tikai tāds tehniska rakstura jautājums. Eh, mēs nevaram tikai pateikt, nu, mandāts beidzas tajā un tajā datumā un punkts. Eh, ilgtermiņa mandāti un īstenībā visi 11 mandāti eh, ir bijuši spēkā jau vairākus gadus. Uh, un eh, mums ir jārēķinās ar saviem starptautiskajiem partneriem, starptautiskām organizācijām, valstīm, kuras, piemēram, ir nosūtījušas savus pārstāvis uz tām pašām vietām, eh, kur ES, un eh, mums ir jābūt, protams, atbildīgiem par to, ko esam uzņēmušies, un mēs esam arī dzirdējuši varbūt tāds neapmierināts balsis par savu rīcību trešās puses bija neapmierinātas uh, par to, ka uh, dažos reģionos pasaulē ES uh, mandāts tika apšaubīts. Atsaucoties uz savu dokumentu, es uh, Vēlējos jums pateikt, ka ir uh, apmēram viena lapuse, kur ir uzskaitīti visi kritēriji, kuriem vajadzētu atbal, atbilst šiem īpašiem pārstāvjiem un uh, kad viņi būtu jānosūta uz reģioniem, piemēram, ja norisinās startautiski konflikti, ja citi startautiski orgāni ir iesaistīti konfliktu risināšanā un ja Eiropas Savienībai ir arī strateģisks interesi šajā reģionā un tā tur vēlas darboties ilgtermiņā. Tālāk, eh, ja mēs runājam par darbiniekiem, kādi darbinieki ir uh, jāpieņem šajā amatā un eh, varētu varbūt arī ilustrēt nedaudz viņu veicamos uzdevumus. Protams, tas nav tāds uh, saraksts, kur mēs vienkārši ievilksim ķeksīti, kad konkrētas prasības būs izpildītas. Nē, tas ir vienkārši tāds kā kārkas, tāds kā skelets, ko pēc tam uh, diskusiju laikā apaudzēt ar miesu. Uh, un diskusijas, protams, ir jāorganizē pietiekami mērtiecīgi, mums ir jāsaprot, ko mēs vēlamies uh, sasniegt konkrētā reģionā, vai šie īpašie pārstāvi ir uh, pareizais mehānisms, lai to sasniegtu, un kādi tad būs galvenie mērķi. Ja jūs iepazīstaties ar šiem kritērijiem un e, pašreizējiem mandātiem, īstenībā dažus mandātus varētu pārņemt e, ES delegāciju vadītāja reģionos un uh, uzpeld jautājums, kas notiks pārējais laikā un kā tā tiks organizēta, tātad pārņemot vienu mandātu un, tad, un ņemot vērā to, ka uh, konkrēti mandātu darbības laiks beigsies un uh, laika posms uh, līdz februāra beigām varbūt ir pārāk īs, lai atteiktos no pašreizējiem mandātiem. Otrs jautājums, kas rodas, ja šie mandāti turpinās darboties, un man tas šķiet loģiskākais risinājums daudzos gadījumos, kā tos labāk integrēt ārējās darbības dienesta uh, aktivitātēs varētu izveidot tādu atbalsta struktūru, un līdz šim ES eh, īpašiem pārstāvjiem ir bijusi tāda atbalsta struktūra, gan eh, visas eh, nepieciešamās administratīvās iestrādes, gan arī tehniskais aprīkojums. Tāpat jāpievēršas arī tehniskajiem konsultantiem. Dažus varētu integrēt ārlietu dienestā un uh, Visbeidzot, šie pārstāvi, protams, eh, ir tādi instrumenti, kas eh, nes es vārdu pasaulē, un eh, tas ir instruments, kas ir balstīts uz konkrētu pāntu līgumā. Līdz ar to mm, viņi atrodas tiešā augstās pārstāvs pārziņā un varbūt nu, stāv tā nedaudz nostatu no kopīgās ES struktūras. Īpašie pārstāvi ir nozīmīgs instruments, eh, diplomātijas instruments, kas var palīdzēt risināt konfliktus, un šī struktūra ir pierādījusi savu funkcionēt spēju un eh, vērtīgumu pēdējo gadu laikā. Kā jau minēju, eh, es par to rakstīju arī savā disertācijā. Es um, studēju politiskās zinātnes, un citi man vaicāja, kādēļ tad tu aizstāvēji do, doktora grādu vēstures zinātnē. Īstenībā tas viss notiek tieši šodien, bet pēc kādiem gadiem tas jau viss kļūst par vēsturi. Paldies! Doktor Adebar, eh, la parola all'onorevole. Paldies! Tagad došu vārdu Bratners kundzei, kur koordinātori no zaļo grupas. Būs nedaudz absurdi, ja es tagad eh, runāšu angļu valodā, jo arī Abedārkungs ir vācietis, tādēļ runāšu dzimtajā valodā. Es vēlēšu jums pateikties, ka jūs atradāt uh, laiku mūs iepazīstināt ar savu pētījumu rezultātiem. Es jau to izlasīju, bet, protams, ir ļoti labi to visu dzirdēt no jums klātienē. Varbūt, ka jūs varētu pateikt dažus, jaut... dažus vārdus par Kosovu un Bosniju. Uh, es uh, domāju, ka būtu patiešām prātīgi pagarināt mandātu Kosovas īpašiem pārstāvim, bet kas notiks? tālāk un kāda ir paredzētā stratēģija? Es domāju, tas ir jautājums, uz kuru jūs vēl savā prezentācijā neatbildējāt. Un nu, nu, viena piezīme. Tātad eh, prasības, eh, kādiem ir jābūt kritērijiem, izvēlēt šo cilvēku. Tam ir jābūt arī cilvēkam, kas eh, var pietiekami labi rīkoties krīžu pārvaldības jomā un varbūt arī tāds labs vidutājs. Protams, eh, šie uzdevumi ir pietiekami labi jādefinē un, ja mēs runājam par reģionāliem konfliktiem vai pārobežu konfliktiem, ir jāparūpējas, lai uh, cilvēki, kas strādā par īpašiem pārstāvjiem, ir pietiekami profesionāli un varētu rīkoties šajā jomā. Protams, ir eh, dažādi īpašie pārstāvji, gan, piemēram, cilvēktiesību jomā, gan arī um, kodola ieroču un izplatīšanas jomā, un uh, viņiem uh, Tātad katram ir jābūt apeltītam ar īpašām gan raksturiezīmēm, gan arī uh, profesionālajām iezīmēm. Un varētu arī uzdot jautājumu, cik ilgi pastāvēs šie īpašie sūtņi, cik ilgu laiku vēl pastāvēs šāda diplomātijas struktūra. Uh, mēs varbūt varētu arī kaut ko darīt Tunisijā, piemēram, varētu izveidot uh, tādu posteni īpašais pārstāvis, uh, kas uzņem kontaktus ar pilsonisko sabiedrību. Domāju, ka šāds sūtnis varbūt eh, piedāvātu mums eh, lielākas manevrēšanas iespējas, un tā būtu struktūra, kas būtu elastīgāka nekā tāds, eh, varbūt kaut kas tāds fundamentāls un permanents. Tie bija mani jautājumi. Paldies! Grazie, onorevole Brantner. La parola all'onorevole. Paldies. Monētas kundzei vārds. Gracias, presidente. A mí me sorprende un poco. Paldies, priekšsēdētāji. Mani nedaudz pārsteidza tas, cik kaismīgi jūs aizstāvējāt šo īpašo pārstāvi lomu. Un arī mani pārsteidza jūsu kritika attiecībā uz augsto pārstāvi, kas ir uh, pret dažu mandātu atjaunošanu dažiem no šiem uh, īpašiem pārstāvjiem. Es domāju, ka tie tik tiešām bija ļoti noderīgi amati tad, kad Eiropas Savienībai nebija nekādas īpašas struktūras. Tagad mums ir ārējās rīcības dienests. Un īpašie pārstāvi tik tiešām simbolizē Uh, starpvaldības uh, aspektu uh, kopienas pieejā. Īpašie pārstāvji, manuprāt, būtu jāizmanto pēc iespējas vairāk tieši no Eiropas ārējās darbības dienesta puses. Tātad tāds būtu mans pirmais komentārs otrām kārtām. Uh, Jūs teicāt, ka prioritāte īpašo pārstāvju nozīmēšanai būtu jāpiešķir tiem reģioniem, kur notiek vai veidojas konflikti. Es domāju, ka īpašos pārstāvis vajadzētu norīkot uh, uz horizontāliem pamatiem, nevis uh, raugoties, kur ir kāds īpašs konflikts situācijas. Domāju, ka mums ir nepieciešama tāda horizontāla pieeja, tīpaši attiecībā uz īpašiem pārstāvjiem cilvēktiesību jomā vai arī uh, miera uh, atjaunošanas uh, gadījumos, lai likt uzsvaru uz sadarbību, nevis uz kādiem neregulāriem konfliktiem. Uzskatu, ka mums nepieciešams minimizēt īpašo pārstāvi lomu. Un esmu droša, ka ārējās darbības dienestam daļai jāpārņem diplomātskās funkcijas. Mēs gal galā vēlamies būt spēlētājs globālā mērogā, starptautiskā mērogā, nevis kaut kāda vispārēja rakstura organizācija. Paldies! Lūzīngas kundzei vārds. Dank, Adebārs. Paldies, Adebāra kungs, savā dokumentā Jūs esat teicis, ka tagad uh, eh, Baronis Eštona būs atbildīga par uh, īpašo pārstāvu iecelšanu. Es īsti nezinu, kādas sekas uh, tam būs, bet varbūt, ka tieši tagad arī parlamentārā kontrole, kas tiek veikt arī attiecībā pret īpašiem pārstāvjiem, varat kaut kādā veidā mainīties. Tālāk par konfliktu stratēģiju tika teikts, ka šie cilvēki varētu, ka viņiem vajadzētu izstrādāt eh, tādus ārkārtas plānus, piemēram, arī um, izmantot uh, pielietot spēku, ja tas ir nepieciešams, ja nav nekādu citu variantu. Uh, ir iespējams paredzēt arī militāras aktivitātes, lai novērstu konfliktus. Ko jūs par to domājat? Un jūs arī savā dokumentā esat pieminējis iespējamu konfliktu stratēģiju. Paldies! Paldies Lozings kundzei! Lāmsarf kungs lūdzu. Eh, Paldies priekšsēdētāji! Es vēlējos uh, nedaudz pieskarties citu kolēģu izteikumiem un arī uzsvērt, ka, īpašo, ka īpašie pārstāvi ir tāds veiksmīgs instruments. Mēs, protams, varam diskutēt par daudziem jautājumiem. Šoreiz es atšķirībā no citām reizēm neesmu viensprāts ar Munīzas kundzi. Tā tad vai nu mēs te runājam par augstiem pārstāvjiem, par. Uh, un par īpašiem sūtņiem. Eh, Katrīna Eštona tagad ir augstā ārlietu pārstāvi un viņa īsti e, pārliecinoši nevar atrisināt daudzas e, problēmas, piemēram, to, ka viņi nevar tāpat kā visu valstu ārlietu ministri vienlaicīgi atrasties vairākās vietās. Bet Eiropas Savienībai ir nepieciešama vairāk pārstāvju arī reģionos, piemēram, krīžu reģionos, arī risinot horizontāls jautājumus, es jau to neapstrīdu. Tādēļ ir jāpavaicā, vai nākotnē šie īpašie pārstāvi būs arī politisks figūras, kā piemēram senators Mičels no Amerikas. Eh, tie ir cilvēki, kas veic politiskas funkcijas. Tas man šķiet loģiskāk, eh, nekā turpināt sūtīt uz turien tikai diplomātus, jo bieži vien tur darbojas daudz diplomātu uz vietas, un tad tur eh, rodas tādas ķīvēšanās, un tas, protams, noved pie grūtībām. Otrais jautājums Tagad gan varu piekrist Munīzes skundzei. Protams, padome pēc augstās pārstāvis ierosinājuma nosauc uh, īpašo pārstāvi, bet šim cilvēkam ir jādarbojas visas ES pakļautībā, nevis dalību valstu interesēs. Vai šāda procedūra patiešām ir neiespēja, uh, nepieciešama, vai tad nepietiktu uh, uh, tikai ar augstās pārstāvs lēmumu, proti piedāvāt kādu diplomātu pārstāvu lomai un viņu arī iecelt. Viņa arī ir komisijas vicepriekšsēdētāja. Es domāju, ka nu, viņi ir pietiekami uh, spēcīga amatpersona, kas to varētu izdarīt. Mēs varētu vienkāršot šo procedūru. Man ir šie divi jautājumi, bet eh, katrā ziņā es varu jums piekrist, ka mums nevajag atteikties no īpašiem pārstāvjiem. Bet es tāpat uzskatu, ka mēs varētu panākt tādu optimālāku risinājumu. Paldies! Grazie, onorevole Lazur. Nel frattempo ci ha raggiunto il vice segretario generale. Paldies. Tagad ārējās eh, rīcības eh, dienesta priekšsēdētāja vietnieks Papauska kungs. Eh, gribētu jautāt, vai viņš tagad gribētu uzstāties debatēs, vai arī pēc tam, kad mūsu viesis Adabāra kungs būs izteicies. Tātad tas ir jūsu ziņā lemt, vai jūs gribētu runāt tagad vai pēc Adabāra kunga. Thank you very much, Mr. President. If you don't mind, I will speak now because I... Uh, paldies, ja jūs neiebilstat, es uh, runāšu tagad. Es esmu iepazinies ar publicēto dokumentu un es ceru, ka es spējuši izteikties atbilstoši. Paldies. Pateicos par uzaicinājumu piedalīties jūsu sēdē. Uh, debats ir jāsaka īstajā laikā, kā jau to vairāk runātāji norādīja. Es sākumā gribētu teikt, ka ka viss nav tik negatīvi, kā izskatās. Protams, šīs diskusijas joprojām turpinās, un mēs uh, pārnēm to ar dalību valstīm, tēma ir delikāta, bet mēs vēlamies nonākt pie labākā iespējamā sistēmiskā risinājuma. Atgriežoties atpakaļ laikā, jāsaprot, ka uh, speciāli pārstāvi, kaut gan tie paredzēti Lisabonas līgumā, tomēr joprojām ir tādi kā uh, otrā pīlāra instrumenti saglabājušies no tiem laikiem, tad, kad mandāti tiek uh, aprobežot ar kādu jautājumiem. Dažkārt uh, kopējās uh, drošības politikas jautājumi, tas varētu arī ietekmēt turpmāko darbību, bet pie tā es vēl atgriezīšos. Es domāju, un Aštons kundz domā tā, ka tā, tā kā izveidot šis jaunais dienests, mēs to varētu izmantot dažādiem uzdevumiem, kurus līdz šim ir veikuši īpašie pārstāvi. Tad, protams, mums ir vairākas izvēles iespējas. Viena iespēja ir uh, paredzēt īpašos pārstāvus, kuriem būtu dubultas funkcijas, teiksim, kuriem būtu īpašie, kur būtu īpašie pārstāvi, uh, Piemēram, tāds varētu būt Kabulā, Adisabebā un Skopijai, tātad šāds dubults mandāts. Tas būtu labs modelis, ja mēs gribētu uh, dot uh, uh, šīm delegācijas uh, pārstāvim vēl īpašu lomu vai arī uh, dot viņam īpašā sūtņa lomu jau kaut kādas esošas struktūras iest, ietvaros. Piemēram, uh, īpašais sūtnis tuvējo austrumu procesu jautājumos. Otra iespēja būtu Eh, strādāt eh, ārējās darbības dienas ietveros. Jūs zinat, ka mums ir vairāki eh, direktori augstākajos līmeņos, kuriem ir reģionāli pienākumi un tematiski pienākumi, un arī viņi varētu veikt dažus uzdevumus augstā pārstāvja vārdā, un tā tas varētu notikt arī turpmākajā laikā ar tiem mandātiem, ko augstais pārstāvs gribētu pārstāt Dienvidu Kaukāzā un Moldovā. Es minēju šo otro pīlāru kārējās politikas instrumentu. Ārējās darbības eh, dienests, kā eh, šī eh, kā centrālā struktūra būtu ļoti laba. Par to, protams, ir runāts uh, starp Keštons kundzi un Eiropas parlamentu, bet uh, ārējās rīcības dienests varētu darboties arī bijušajās kopienas uh, kompetences jomās, un tas būtu labi, ja mēs gribētu izvērst tādu kopīgu pieeju konfliktu risināšanai kādā reģionā. Mēs visi esam vienisprāts dienestā, ka uh, īpašiem pārstāvjiem būtu jās, jābūt saistītiem ar šo darbību, un tieši to jūs arī norādat savā ziņojumā, ka visām atbalsta struktūrām vajadzētu būt uh, pēc iespējas šajā dienestā. Protams, tur nepieciešama arī zinām budžeta līdzekļi, jo īpašo pārstāvi uh, darbība līdz šim ir uh, publika. Uh, uh finansēta no kāda budžeta. Un tas nozīmē, ka ir nepieciešama līdzekļi tieši darbinieku apmaksai un nepieciešama atbilstoša budžeta līnija eh, ārējās rīcības dienesta budžetā. Bet eh, šo saikni mēs eh, taisamies veidot. Protams, mums ir jāatrisina uh, Uh, problēma ar tiem mandātiem, kur darbība beigsies februārī, un jūs zinat, ka pie, pie tā mēs arī strādājam. Lai pārtraukt šos mandātus, mums, protams, būs jāplūko arī pārējie mandāti, pie tā mēs strādāsim turpmākajās nedēļās un mēnešos, jo ir mandāti, kuri beidzas arī vasarā, bet ar to viss darbs nebeidzas. šī doma, ka varētu būt speciālie sūtņi ar sākotnējā mandātu, joprojām pastāv. Mums ir, piemēram, jālemj par uh, Lielu ezeru reģiona īpašo pārstāvu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs amats. Un uh, pašreizējais uh, pārstāvis pārņems citu amatu citā vietā, un es negribētu izslēgt citu mandātu iespējas, piemēram, jau kādu laiku notikušas runas, ka varētu būt īpašais pārstāvis Āfrikas ragā. Nevis tikai tāpēc, ka reģions mums ir ļoti svarīgs un ka tur notiek Atalanta operācija. Runājot par izvēles kritērijiem šiem īpašiem pārstāvjiem, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt labāku caurskatāmību un uh, uh koherenci Eiropas Savienībā. Jā, esošais formāts un procedūra jau ir svarīga, ka tiek uh, tuvējo austrumu sūtņi, mums uh, ir jābūt turklāt pēdējā sanāksme, kas notika pirms nedēļas. Uh, Helga Šmite uh, tur pārstāvēja Aštons kundzi. Uh, Es nesaku, tas ir galējais risinājums, bet mēs nodrošinām savu klātbūtni, mēs tā teikt neatstājam novārtā nepieciešamību iesaistīties esošajā darbības eh, struktūrā. Daži jautājumi paliek eh, atvērti, es jau minēju finansējumu. Mums ir eh, pēc iespējas labāk jāizmanto ierobežotie resursi mūsu rīcībā un jāizmanto arī kādu budžets operatīviem pasākumiem. Reģionālie mandāti šobrīd tiek pārskatīti, pie šī jautājuma mēs atgriezīsimies. Un, protams, mums jādomā arī par īpašo pārstāvju iesaistību dažādās kādu operācijās. Viņi nav iesaistīti komandu operācijās, komandu darbībās, bet tomēr viņiem ir zinām pienākumi dažkārt šajās jomās. Labākais piemērs ir Kabula kur īpašais pārstāvis ļoti cieši sadarbojas ar uh, Jupol uh, policijas apmācības misiju Afganistānā. Tātad, kopsavilkumā jāsaka, ka jā, mums ir jāatrisina pašreizējie neatrisinātie jautājumi, jāpieņem galīgie lēmumi par mandātiem, notiek diskusijas ar dalību valstīm, tas notiek burtiski šobrīd. Uh, Bet augstā pārstāvja nolūks noteikti ir izmantot, turpināt izmantot šo instrumentu pēc iespējas labāk. Un tāpat arī stiprināt saiknes uh, uh starp īpašiem pārstāvjiem un uh, ārējās rīcības dienestu, lai darbotos integrētākā veidā. Paldies! Grazie, doktor Papovski. Lasciamo la parola per i commenti finali al nostro. Paldies, Papovska kungs. Tagad došu vārdu kā mūsu ekspertam. Paldies par jūsu komentāriem. Paldies arī Papauska kungu teikto. Man bija liels gods piedalīties diskusijā šādā līmenī. Es vēlētos sniegt savus atbildes par trīs jautājumiem. Galvenais jautājums par to, kas ir īpašie pārstāvji un kas ir sūtņi un kā tos var izmantot uh, plašāks jautājums par to, kāda ir stratēģija, ar kādu Eiropas Savienība risina krīzes konkrētos reģionos, un pēdējais par to, kāda varētu būt iespējamā parlamenta loma šajos jautājumos. Īpašie pārstāv, kā jūs teicāt, ir līguma instruments un SPI instruments. Jā, tas ir vecs instruments, kas tiek izmantots jau ilgu laiku bet eh, CFP arī turpinās pastāvēt un līdz ar to ir arī pamatots iemesls, lai arī īpašos pārstāvis tur, mēs turpinātu izmantot, pat ja tas ir agrākā otrā pilāra ietva, ietvaros. Un kā Lamsdorf kungs jau teica, šīm divām lietām jāspēj pastāvēt līdztekus. Tādēļ mēs runājam par īpašiem pārstāvjiem kā oficiālu instrumentu, ja mēs runājam par sūtņiem, tematiskiem sūtņiem, īstermiņu sūtņiem, kas nosūtīti konkrētu jautājumu risināšanai. Nu, tā ir cita tēma, un tā vismaz ir bijusi līdz šim cita tēma. Javieram Solanam bija vairāki personīgie pārstāvji, kas bija viņa kabineta pārstāvji ar īpašiem uzdevumiem, bet tie nebija īpašie pārstāvji līguma izpratnē. Un augstā pārstāvju, protams, var izvirzīt darbinokus no ārējās darbības dienas, skatot šādus jautājumus. Ja vēlties oficiālus īpašos pārstāvis, kas risinātu tematiskus jautājumus, tad ir ļoti konkrēti jānodara komisijas kompetences. Es, piemēram, nevaru iedomāties īpašos pārstāvis cilvēktiesību jautājumos, varbūt varētu būt uh, kāds neizplatīšanas jautājumos, bet tas iespējams ka šie īpašie pārstāvji joprojām turpinās darboties krīžu pārvaldības jomā par politiskiem jautājumiem, jā, tas ir jautājums, kas jau vairākas gadus tiek skatīts. Agrāk eh, bija vairāk eh, politisko pārstāvju 90. gadu beigās. Tie pārsvarā bija politiskie spēlētāji, bet tas kļuva pārāk sarežģīti. Izvēle bija izmantot vēstnieks vai amatpersonas no Eiropas Savienības institūcijiem, jo, tā teikt, ar viņiem bija vieglāk sastrādāties. Un, uh, viņi nebija, tā teikt, ar pārāk stingru personību, es nevēlos nekādi tādēļ aizvainot jau kurus patreizējos īpašos pārstāvus, bet nu, tāds viedoklis izskanēja manis nu, organizētajās intervijās. Ir interesanti, ka tas varētu arī mainīties tagad, tagad, kad ir Eiropas ārējās darbības dienests, ir Eiropas saimnes diplomāti un valstu diplomāti, kas sadarbojās, un es varu redzēt tādu attīstību, ka darbī, šis ārējais darbības dienas kļūst atkal politiskāks. Tomēr tendence pēdējo gadu uh, gaitā ir bijusi citādāka. Bija paredzēts to ciešāk sasaistīt ar diplomātisko sistēmu. Runājot par uh, dubultiem īpašiem pārstāvjiem, jā, tā varētu būt kā pirmā izvēle. Bet, kā jau Bratnerkungs teica, jautājums Kosovā un Bosnijā-Hercegovinā ir ļoti sarežģīts. Tie ir īpašie pārstāvji, kas darbojas konkrētās valstīs, un varbūt to var pārēst par dubulto mandātu, bet ir arī citi iemesli, ka tas tā netiks darīts, kas saistīts ar valstu struktūru, ar Eiropas Savienības iesaistas struktūru, un uz doto brīdi arī no Eiropas Savienības viedokļa ir pamatojums, lai turpinātu šos mandātus, bet vienlaikus arī domāt par iespēju, ka tie varētu būt dubult raksturu. Otrs eh, par plašāku stratēģiju konfliktu jautājumos. Es eh, negribēju teikt, ka īpašiem pārstāvjiem būtu jāstrādā pie ārkārtas plāna izstrādes militāriem intervences gadījumiem. Es Vēlējos tikai teikt, mums jau ir 11 mandāti un ir jāsagatavo stratēģijas dokumenti šādiem mandātiem, kādos ietvaros viņi darbojas, kādi ir Eiropas Savienības mērķi, kādi ir citi dalībnieki bez īpašajiem pārstāvjiem un kādas ir sadarbības attiecības ar viņiem. Pieprasīt šādu plašu dokumentu, to starp iekļaut aspektus konfliktu novēršanai un starptautiskas sarunu vešanai, pieprasīt šādu dokumentu katru reizi, kad uh, tiek eh, piešķirts jauns mandāts īpašajiem pārstāvjiem. Tas ir saistīts arī ar jautājumu, kas tiek skatīts šobrīd par mandātiem, kas, eh, kuriem beigsies termiņš nākam mēnesis. Tomēr es redzu pamatots iemeslus, kādēļ šie divi mandāti ir jā, jāpārtrauc. Tad divi no četriem, kas ir apspriežami. Man šie tie ir izvēlēti eklektiski. Un tādēļ es mēģināju sagatavot kritērijus, kas varētu šo diskusiju padarīt racionālāku. Un, protams, ir iemesli, kādēļ daži no mandātiem būtu jāpārtrauc, bet tas ir jādara saskaņā ar kādiem konkrētiem racionāliem kritērijiem un nevis tā ad hoc pieejā. Un eh, pēdīgi par parlamenta lomu, jā, ja Eiropas parlamentam ir lielāka loma attiecībā uz īpašajiem pārstāvjiem. Ir iespēja mainīties ar viedokļiem ar īpašajiem pārstāvjiem pirms viņi tiek nosūtīti uz uh, darba vietu papildus regulārai viedokļu apmaiņai, kuru Eiropas <clears throat> parlaments var uzveicināt jebkuru īpašo pārstāvi pie sevis un, protams, Eiropas parlamentam ir plašāks pilnvars, un tas attiec arī uz īpašiem pārstāvjiem. Tas nozīmē, ka Eiropas parlamentam ir arī lielāka loma, un tas ir saistīts arī Lēdijas Eštons pilnvarām un viņas attiecībām ar parlamentām, un to, ka viņai ir uzrauga tiesības pār īpašajiem pārstāvjiem. Tas katrā ziņā man ir ļoti interesants jautājums, un es sekošu līdz tam, kā Eiropas parlaments aktīvāk iesaistīsies šo jautājumu risināšanā, un kā tas īpašo pārstāvju instrumentu padarīs piesaistītāku kopienas sfērai, lai arī būtībā pēc līguma burta tie ir starp, eh, starpvaldību instrumenti. Paldies! Paldies eh, Debārkungam. Paldies visiem runātājiem. Paldies eh, ģenerāla sekretārāta vietniekam. Tanakungs vēlas ko piebilst. Jā, atvainojos palaid garām debašu sākumu. Es uzskatu, ka īpašiem pārstāvjiem jāturpina darboties, ja viņi darbojas konkrētos reģionos, lai koordinātu Eiropas Savienības darbu pāri dažādām jurisdikcijām. Un, manuprāt, tiem nevajadzētu būt tikai diplomātiem, arī agrāki politiķi vai akadēmiķi varētu šeit iesaistīties, un arī Eiropas eh, Savienības parlamenta deputāti. Un es atbalstu jaunus īpašos pārstāvjus Āfrikas ragam. Šis ir reģions, kuram es ļoti rūpīgi pievēršu uzmanību pēdējā laikā, un varbūt jālūdz augstā pārstāvā skatīt, kā apkarot pirātismu un citas problēmas šajā reģionā. Bet galvenais punkts ir par budžeta neutralitāti Eiropas ārējās darbības dienestam. Es nevēlētos, lai būtu īpašie pārstāvji atsevišķām valstīm. Manuprāt, šādus mandātus vairs nevajadzētu izdot. Šo lomu varētu piešķirt Eiropas delegāciju vadītājiem šajās valstīs. Paldies! Paldies Tanaka kungam! Brantners kundz lūdzu. Ļoti īsts praktisks jautājums, jo bieži vien mēs par to runājam. Par uh, šiem sūtņiem ar uh, diviem portfeļiem. Tātad kādu atalgojumu viņi saņem? Kas tur notiek? Varbūt jūs to nezināsiet. Ja tas ir jautājums tad tas noteikti ir Papovska kungam, nevis Adebāra kungam. Varbūt jūs varat atbildēt eh, Tanaka kungam, un tad Papovska kungs varēs sniegt savu atbildi. Jā, paldies. Argumenti par to, ka vajadzētu izmantot reģionālos īpašos pārstāvis, ir daudz stiprāki par to, ka jāizmanto valstu īpašie pārstāvi. Bet jautājums ir, kā īstenot šo pāre Ja pastamies uz Bosniju, Hercegovinu un Kosovu, kas tika jau minēta, tad šāds nolūks pastāv, bet uh, situācija dzīvē vēl nav tāda, lai ieceltu delegācijas vadītāju arī kā īpašo pārstāvu. Manuprāt, šie valstu īpašie pārstāvi būs pirmie, kuru mandāti tiks atcelt ne tikai budžeta iemeslu dēļ, bet arī politiska apsvēruma rezultātā, un pārejas fāze ir ļoti rūpīgi jāpārvalda un es pieņemu, ka augstās pārstāvs priešlikuma attiecībā uz mandātiem, kas pakāpeniski ir jāceļ, bija galvenokārt uh, mērķēt uz šiem īpašiem pārstāvjiem. Bet ir arī divi reģionālie mandāti šī sarakstā, kur šis uh, arguments īsti uh, neatbilst. Tā kā būtībā es jums piekrītu, tiklīdz Eiropas Savienībai dzīvē būs pietiekama pārstāvniecība, kad arī delegācijas vadītājs varēs uh, skatīt nepieciešamos jautājumus, tad arī viņam ir jāpārņem īpašo pārstāvju mandāts. Es to saku ļoti piesardzīgi, jo ir valstis, kurās, nu, jāsaka, īpašo pārstāvju valstīs darbs jau ir pilnsodas darbs. Un ja mēs šo pilnsalodas darbu uzdosim tagad arī delegācijas vadītājiem, tad konkrētās valstīs tas varētu radīt pārāk lielu slogu, bet tomēr Eštons kundze ir trīs pilnslodas darbs un viņi tiek galā. Tā kā būtībā es esmu par, bet eh, ir ļoti rūpīgi jādomā par to, kā īstenot šo pāreju. Paldies Adebāra kungam. Papauska kungs, vai jūs varat atbildēt par to, kurš maksās algu un cik liela tā būs? Jā, es varu tikai sniegt labāko aplēsis, cik man zināms, šiem delegācijas vadītājiem kuri darbojas arī kā īpašie pārstāvji, viņi saņem delegācijas vadītāju atalgojumu, bet es varu to pārbaudīt un tad sniegt informāciju, jo nu man nav pilnīgas pārliecības. Ir arī citi īpašie pārstāvji ar diviem portfeļiem, piemēram, Bosnijā un Kosovā, kur šīs dubultais raksturs ir dus citādāks. Bet, jo tas ir ar tādu startautisku funkciju, un viņi saņem īpašā pārstāvja atalgojumu, kas tiek aprēķināta līdzīgā veidā, jo persona regulējums tiek piemēroti mutants, mutantis mutandis principā. Bet es katrā ziņā to pārbaudīšu un uh, tad sniegšu prātners kundzei šo informāciju. Jā, paldies, es šo jautājumu uzdevu tikai tādēļ, ka ļoti daudz žurnālisti arī par to interesējās. Uh, jā, skaidrs, tad šo atbildi var sniegt rakstiski, un es domāju, līdz ar to mēs varam pielikt punktu šīm debatēm. Paldies runātājiem. Šīs debatas bija ļoti interesantas. Mēs nepieņemsim kopā par to, bet uh, mēs katrā ziņā esam saņēmuši informāciju, un tas ir ļoti labi, lai sagatavot mūsu pašu priešlikumus. Tagad būs pārtraukums līdz 11.15. Tad tiksimies ar Deivido Salivanu un Vēstnieku kungu, lai runātu par Eiropas Savienības Krievijas nolīgumu. Paldies!

Please, kolīga, sit down. Cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Mūsu viesi ir ieradušies un mums ir daudz jautājumu darba kārtībā. Un mēs jau esam 5 minūtes iekavējuši. Tagad mums ir paredzēta viedokļu apmaiņa par pašreizējām sarunām. Uh, par Eiropas Savienības un Krievijas nolīgumu. 2010. gada rudenī notika divas sarunu kārtas starp Eiropas Savienību un Krieviju. Tāpēc ir ļoti labi, ka mums ir iespējama viedokļu apmaiņa par šo jautājumu, lai iegūtu informāciju. Un tā tad runa ir par politisku nolīgumu, ar a, pārstāvi, kā to paredz Lisabonas līgums, un jautājums tiek uh, lemts ar parlamenta līdzdalību. Tiksimies ar uh, Osalivanu kungu, kurš uh, pārstāv Eiropas ārējās darbības dienestu, un otrs mūsu viesis ir Vladimirs Čizovs. First... Salavan kungam. Paldies. Šī ir pirmā man uzstāšanās jūsu komitejas priekšā. Šajā amatā man ir liels prieks tikties ar jums, un kā jau vakar tika norādīts, jūs zinat, ka mēs tiešām gribam nodibināt ļoti labas saiknes un ciešu sadarbību ar Eiropas parlamentu. Vai nu manas atbildības jomā par finanšu un administīviem jautājumiem, vai arī uh, citās politikas jomās, jebkurā gadījumā es būšu jūsu komitejas rīcībā, lai sniegtu jebkādu jums nepieciešamo informāciju vai skaidrojums. Un es ceru, ka mums būs ļoti auglīga sadarbība ar šo komiteju. Un tad, kad es biju atbildīgs par tirzniecības jautājumiem, es sadarbojos ar Inte komiteju. Tas bija manajā iepriekšējā matā. Šorīt tomēr man ir jāpārstāv jābūt tādā kā dubultā funkcijā. Un toreiz es strādāju Releks ģenerāldirektorātā, bet uh, uh, mans amats tagad ir mainījies, un tagad es pārstāvu ārējās darbības dienestu. Man ir liels prieks, ka man ir šī iespēja īsi pastāstīt no mūsu, no Eiropas Savienības skatījuma, un arī Vēksniekungs varēs pastāstīt, kāds ir viņu skatījums par to, kā šīs sarunas ir virzījušās pēdējo divu ar pusgadu laikā. No mūsu puses, protams, sarunas ir ārkārtīgi svarīgas, nolīgums ir ļoti būtisks. Kā jūs zinat, process tika uzsāks 2008. gadā, mums bija 12 sarunu kārtas. Gribētu teikt, ka ir eh, labas ziņas un varbūt mazāk labas ziņas. Labās ziņas ir tādas, ka ir panākts liels progress, ir padarīts daudz laba darba, un par to es pastāstīšu nedaudz sīkāk. Bet domāju, ka nedaudz sliktākās ziņas ir tās, ka mums nav izdevies virzīties uz priekšu tik ātri un tik tālu tirzniecības un investīciju ziņā, kā mēs būtu gribējuši. Un tāpēc mēs gribētu, lai eh, mēs pātrinātu šīs sarunas un šīs eh, jomas tiktu tālāk virzītas un lai cerams būtu pamats nolīguma noslēgšanai. Uh, Kā jūs zinat, mūsu mērķi pirmām kārtām ir tādi, ka mēs gribam uh, spēcīgu un ambiciozu sadarbības līgumu, lai tas būtu labāks par iepriekšējo nolīgumu, un mēs gribam sasniegt vairāk nekā mazāk nekā tas ir šobrīd pašreizējā sadarbības nolīgumā. Mēs gribam uh, aktualizēt tās saistības, kas jau ir. Otrām kārtām šis jaunais nolīgums būs starp divām PTO dalībniecēm, dalību valstīm. Un mēs uzskatām, ka jaunais nolīgums bez uh, tirzniecības un investīciju nosacījumiem un arī energo jomas nebūtu uh, mums vēlams. Un uh, man liels prieks par Krievijas progresu iestājai PTO. Uh, Un es domāju, ka tas, kas divpusēji ir ticis sasniegts, tagad noteikti var tikt izmantots daudzpusējās sarunās. Protams, vēl paliek atvērti jautājumi, un tas uh, ir, piemēram, uh, iesaistība muitas savienībā divpusēji tirzniecības uh, attiecību ietveros, bet mēs ļoti spēcīgi atbalstam Krievijas iestāju PTO un turpinam sadarbību ar visām pusēm, lai panāktu šo rezultātu pēc iespējas ātrāk. Un trešām kārtām. Uh, Trešais pieņēmums no mūsu puses ka ir jānodrošina cilvēktiesību ievērošana un demokrātijas uh, ievērošana. Tas būs būtisks elements šajā nolīgumā, un tā pārkāpšana noteikti būtu vienpusēja nolīguma pārtraukšana. Ja šāda pārkāpuma notiktu mums, cilvēktiesības ir mūsu attiecība pašā pamatā, un šis jautājums noteikti ir jāaplūko atbilstoši jaunajā nolīgumā, un ir svarīgi atgādināt, ka jau pašreizējā uh, Uh, sadarbības nolīkumā uh, cilvēktiesība ievērošana, demokrātijas ievērošana ir otrajā pantā atrunāta. Un mēs nevaram iedomāties, uh, ka jebkādā gadījumā standarti tiktu pamazināti, pavājināti jebkurā jaunā nolīgumā. Es negribu pārāk daudz nogurdināt jūs ar detaļām, bet gribētu pavisam īsi pastāstīt par sarunām, kas notiek četrās darba grupās Viena ir piel, politiskais dialogs un ārējā drošība, otra brīvība, drošība un tiesiskums, trešā grupa ekonomiskie jautājumi un eh, ceturtā pētniecība, kultūra un izglītība. Un pavisam īsi pastāstīšu par to, kas notiek eh, visās šajās četrās darba grupās. Kad mēs tikāmies decembrī, mēs varējām izvērtēt, ka ļoti labs ir bijis progress eh, politiskajā dialogā, ārējā drošībā un brīvības, drošības un tiesiskuma jomā. Teksts attiecīgais, kas ir izstrādāts, ir ļoti labs. Notiek diskusijas par viegliem ieročiem. Tās vēl turpinās, tāpat arī turpinās sarunas par masu iznīcināšanas ieročiem. Šīs sarunas drīz tiks pabeigtas, bet joprojām vēl tur ir daži punkti precizējami ir e, dažas grūtības vienoties par e, galvenajiem e, sadarbības principiem šajā jomā. Mēs gribētu redzēt atsauksmes uz demokrātiju un cilvēktiesībām un tātad galvenajiem šiem principiem un tāpat arī tiesiskumu. Vēksnieku kungs, protams, paskaidros, kāda ir Krievijas nostāja, bet Krievijai ir zināmas iebildes. Un varbūt kā atsaucas uz cilvēktiesībām, viņuprāt, eh, ir pārāk daudzas. Pēc sarunām mēs esam eh, nonākuši pie secinājuma, ka mēs varētu lietot eh, terminu kopīgas kaimiņa attiecības un kopīga kaimiņa sadarbība, un tas būtu atbilstoši tam līgumam, kāds ir, tam, tam, tai teksts redakcija, kāda ir pašreizajā līgumā. Krievija grib vārdu eh, drošība vēl specificēt. Eh, mēs eh, tam piekrītam mums ir zināms šaubas, vai tas būtu tieši iestrādājums juridiskā tekstā, bet, kā, bet principā mēs piekrītam. Diezgan labs uh, progress ir uh, tiesiskuma un uh, drošības grupā, tur mēs strādājam pie dokumentu drošības, pie datu drošības. Eiropas un Savienības un Krievijas pozīcijas ir diezgan tuvas arī attiecībā uz organizēto noziedzību. Tomēr ambīcijas paliek diezgan augstas attiecībā uz cīņu pret uh, narkotiku lietošanu, par uh, uh patvērumu meklēšanu un sadarbību tiesiskumu jomā un par uh, tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu un vispārējiem tiesiskumu principiem. Ir jautājums par saikni starp šo nolīgumu un uh, progresu vīzu jautājumā, ko mēs uzskatām, ka tas ir nedaudz tāds atsevišķs jautājums, atsevišķs process, bet tomēr ir skaidrs, ka lai kāds progress tiek panākts šajā jomā, noteikti atspoguļosies arī nolīgumā, tad, kad tas būs noslēgts. Runājot par ekonomisko sadarbību, mēs esam virzījuši, pavirzījušies uz priekšu diezgan tālu, esam noslēguši turpat vai 11 sadaļas, neuzskaitīšu tās visas, bet tur ir uh, kosmos. Uh, turisms, lauksaimniecība, lauka attīstība un citas. Uh, Eh, teksta redakcija tiek joprojām izstrādāta vēl četrās sadaļās un eh, ir paredzēti vēl citi sadarbības panti, tad, kad mums būs skaidrāks eh, priekšstats par horizontālo struktūru un investīciju principiem jaunajā nolīgumā, un tā ir joma, kas, jāsaka, šobrīd rada visvairāk grūtību. Pagājušo gadu kad mēs eh, runājām, viņa relīkungs no komisijas laikam bija šeit. Mēs informējām jūs, ka mēs iesniegsim uh, pirmos tirzniecības un investīciju nosacījums attiecībā uz eh, sanitāriem un fitosanitāriem nosacījumiem, tehniskajām tirzniecības barjerām, intelektuāliem īpašuma tiesībām, uh, muitas uh, jautājumiem un caurskatāmību un citiem. Un tagad, jā, šie jautājumi tik tiešām ir iesniegti, tie tika iesniegti 2010. gada jūlijā, un mēs joprojām nesam saņēmuši uh, tādu atbildi, kādu mēs bū, bijām cerējuši saņemt no saviem Krievijas sarunu vedēju partneriem, un mums ir bijusi tikai tāda sākotnē viedokļa apmaiņa. Uh, Mēs 11. Eh, sarunu kārtā eh, vienojāmies izveidot eh, teksta redakcijas grupu. Mums ir eksperti, kas darbojas šiem jautājumiem un cenšas izstrādāt šos nosacījumus detalizētāk. Šī teksta redakcijas grupa ir tikusies divreiz pirms 12. sarunu kārtas, bet jāsaka, ka neesam pavirzījušies īpaši uz priekšu un man ir bail, ka man būs jāsaka arī tas pats par pēdējo ekonomikas jautājumu darba grupas tikšanos, kas notiks 16. decembrī. Uh, tā ir joprojām vēl sarunās tāda neizstrādāta joma. Un es domāju, ka mums tik tiešām būtu jāpātrina darbs, jāintensificē jāintes, darbs, jāiegulda resursi un enerģija šajās uh, uh, sarunās par tirzniecību un investīcijām un jāvirz uz priekšu vēl citu grupu darbs un jāskatās, kā attiecīgi tirzniecības jautājumi virzīsies uz priekšu. Nākošā ekonomisko jautājumu sanāksme ir paredzēta 4. februārī. Uh, un eh, divas eh, teksta redakcijas grupas eh, sanāksmes notiks vēl līdz šim datumam. Es ceru tātad, ka soļi tiks spērt uz priekšu. Vēl divi noslēguma punkti ir bijis laks progress izglītības un kultūras grupā, tātad sādaļa par izglītību, sportu un jaunatni, provizoriski ir noslēgta. Kultūras jomā mums ir viedokļa atšķirība par to, kā risināt jautājums saistībā ar kultūras dažādību un otrām kārtām kultūras preču atgriešanu, un mēs turpināsim risināt šos divus aspektus, lai rastu risinājumus. Visbeidzot, daži vārdi par pētniecību. Mēs nosūtījām oficiālu uzaicinājumu Krievijas pusē uzsākt sarunas par eh, Krievijas uh, iesaistīšanos uh, Eiropas Savienības pētniecības ietver programmās. 2008. gadā Krievija izteica šādu vēlmu, un mēs to gribam iestrādāt jaunajā nolīgumā. Uh, Pagaidām mēs neesam saņēmuši oficiālu atbildi uz savu uzaicinājumu, bet eh, esam saņēmuši vēstuli no ministra Fašenko eh, komisāram. Un Fašenko kungs norāda savā vēstulē, ka Krievijas valdība ir nolēmusi pieņemt šo uzaicinājumu, sākt sarunas šai sakarībā, un mēs ceram, ka mēs varēsim uzsākt šīs sarunas eh, jauno, jaunā ietver, ietvaros. Dāmas un kungi, es domāju, ka ir daudz kas pozitīvs. Manā ziņojumā mēs esam spēruši soļus uz priekšu, bet tomēr ne visās jomās vienlīdz labi, un es domāju, ka mums vēl ir šur tur jāiedzena un vēl papildus pūles jāieliek, it īpaši tirzniecības investīciju jomā, lai nodrošinātu, ka mums ir līdzsvarots sarunu rezultāts un ka sarunas līdzsvarotā veidā virzas uz priekšu visās frontēs. Mēs esam apņēmības pilni pozitīvi noslēgt šīs sarunas, kā arī vēstniekums to zina, un mēs noteikti to varēsim izdarīt ar nosacījumu, ka mēs varam ielikt vēl šos papildus ieguldījumu un resursus uh, šajā tiesniecības un investīciju jomā. Paldies! Paldies uh, Salvan kungam! Un tagad dodu vārdu uh, vēstnieku kungam Čizavam, kurš vada Uh, sarunu uh, delegāciju sarunām starp Eiropas Savienību un Krieviju par nolīgumu noslēgšanu. Vakar mēs ievērojām uh, klusuma brīdi, lai godinātu Maskavas lidostā sprādzienā bojā gājušo piemiņu. Mēs paužam solidaritāti jums un Krievijas tautai šajā ārkārtīgi skumīgajā laikā šis vardarbīgais uzbrukums vēl skaidrāk norāda un demonstrē, ka tik tiešām ir nepieciešams rast politisko risinājumu dažādiem konfliktiem, kas pastāv uh, Kaukāza reģionā. Un mēs no savas puses uh, noteikti nosodam šādu barbarisku aktu jums, uh, vārds vēstniekungs. Thank you, Chairman. Thank you, first of all. Paldies, priekšsādātāji kungs. Paldies par jūsu pasto līdzjūtību barbariskā teroristu aktu upuriem. Šis uh, sprādziens notika aizvakar. Tāpat paldies uh, jums par iespēju ko man sniedzat uh, tikties ar Eiropas parlamenta ārlietu komitejas deputātiem. Šodien Es vēlējos pastāstīt, kā mēs aplūkojam šo nolīgumu ar Eiropas Savienību. Vēlējos pateikties arī uh, kolēģim, kas uh, kopā ar mani veda sarunas O'Sullivan kungam. Uh, paldies uh, par to, ka viņš uh, runāja gan par uh, gūtajiem panākumiem, gan arī par tādām neveiksmēm. Pašā sākumā vēlējos jūs nedaudz iepazīstināt ar to fonu, kādā norisinājās sarunas. Jaunais uh, nolīgums, īstenībā uh, tāds pagaidu nolīgums, tas ir pagaidu nosaukums, jo uh, precīzi līguma nosaukums taps uh, vēlākā laika brīdī. Mēs vēlamies. Uh, noslēgt darbu pie visaptveroša nolīguma, kas um, stāsies 1994. gadā parakstītā uh, līguma vietā, kas stājās spēkā 97. gadā. Šis līgums līdz šim tika katru gadu automātiski pagarināts katru reizi uz uh, vienu gadu, un uh, tagad mēs esam dzirdējuši, ka šis līgums reiz beigs savu darbības laiku. Jau pirms Mūsu līderi lēma uzsākt sarunas par jauno nolīgumu. Mēs iepazināmies ar visām iespējām. Protams, Eiropas Savienībā ir uzkrāta pietiekami liela pieredze sarunājoties ar trešām valstīm - ASV, Ķīnu, Japānu, Norvēģiju, Zvi eh, Šveici. Un mēs nonācām pie secinājumiem, E, ka labākais risinājums šajā situācijā būtu jauns visaptverošs nolīgums. Politiskais lēmums tika pieņemts 2005. gada oktobrī ES Krievijas samitā, kas notika Londonā, un Krievijas valdība jūsu pazemīgo kalpu iecēla sarunu vešanas komandas uh, priekšnieka amatā, un jāņem vērā, ka sarunas jau norisinās visai ilgi, un īstenībā sarunas ar pilnu spāru sākās tikai 2008. gada jūlijā. Kādēļ mēs vispār nu, nonācām pie šādas domas noslēgt jaunu nolīgumu? 94. gadā situācija bija savādāka, un, protams, gan Krievija, gan Eiropas Savienība šajā laikā ir izgājušas tādu visai ievērojamu pārmaiņu posmu, un e, vecajā līgumā e, nebija iekļautas e, sadarbības formas e, tādās jomās kā, piemēram, e, kopējā arī drošības politika, un arī 94. gadā vēl nebija EDAP struktūras, un, protams, mums ir jāaug līdz laikam, un tas viss noved pie tā, ka mēs sapratām, ir nepieciešams izveidot jaunu nolīgumu. Protams, 90. gados mēs arī nedomājam, ka kopīgi, piemēram, mēs un Krievija kopīgiem spēkiem varēs cīnīties pret pirātiem, kas siro Somālijas krastos. Mēs vēlējāmies eh, izveidot arī labāku juridisku pamatu jaunajam nolīgumam un jāpadomā par inovatīvu, eh, mērtiecīgu un strateģisku nolīgumu. Un, protams, tam ir jābūt arī juridiski saistošam instrumentam. Tas būs Eiropas parlamenta ziņā un arī Krievijas parlamenta ziņā parūpēties par mūsu darba ratifikāciju. Pirms sarunu uzsākšanas 2008. gada jūlijā ES un Krievijas līderi pieņēma kopīgo paziņojumu, kurā tika noteikts, ka jaunajā eh, nolīgumā ir jāietver visas galvenās sadarbības jomas, eh, runājot arī par eh, galvenajiem aktivitāšu lauciņiem un arī izstrādātajām ceļa kartēm. Un tajā pašā laikā ir jāpiedāvā um, iespēja attīstīt visus sektorālos nolīgumus, kas līdz šim ir tikuši noslēgti. Saskaņots līgums. protams, uh, paredz arī zināmas uh, manevrēšanas iespējas, un mēs neuzskatām, ka šajā nolīgumā mēs varēsim uzskaitīt pilnīgi visas detaļas. Tas būs tāds kā uh, karkas kā pamats un nolīgumā varēs pievienot arī jaunas prasības, ja šāda nepieciešamība radīsies. Mums jādomā arī par visu institucionālo priekšnosacījumu izpildīšanu, lai mūsu sadarbība patiešām varētu zelt un plaukt. 12. diskusiju sarunu kārtas iznākums ir vērtējams kā uh, veiksmīgs, un, protams, neviens nedomāja, ka tas būs tāds viegls darbiņš, un tai pašā laikā mēs arī nebijām uh, pārāk optimistiski, ka tas viss uh, notiks ļoti ātri. Protams, uh, šeit ir uzlikts arī tāds mākslīgs termiņš, kad ir jānoslēdz sarunas. Mēs labāk vēlamies sagatavot kvalitatīvu nolīgumu, nevis kaut ko tikai sasteigt un darbu padarīt pēc iespējas ātrāk. tika runāts par četru darba grupu sniegumu, un, ja mēs runājam par jautājumiem, kas saistīti ar tirdzniecību un investīcijām, tie īstenībā bija jautājumi, kas eh, mums sagādāja tādus eh, vislielākos klūpšanas akmeņus. Tāpat definējot uh, eh, robežu šķirtni starp pamata nolīgumu un uh, iespējama papildus nolīguma, kas būtu tieši veltīts tirzniecībai un ekonomikai, mēs eh, saskāramies ar zināmām grūtībām. Mēs eh, lēšam, eh, ka šis nolīgums, ka tiks noslēgts arī pamat nolīgums starp PTO, tāpat norisinās sarunas par iestāju PTO un šķiet, Šīs sarunas jau ilgst 17 gadus, nu tas tāds uh, Ginēs rekordu grāmatas cienīgs rādītājs. Bet ceram, ka tagad uh, tomēr izdosies progresu panākt mēnešu laikā, un mums šīs sarunas vairs neilgs gadus. Ar uh, gandarījumu varu paziņot, ka saprašanās memorants, kas tika parakstīts 2010. gada 7. decembrī Briselē un tika apstiprināts 26. ES Krievijas samatā tajā pašā dienā, ietver galvenos elementus, kas uh, notika vedot sarunas par Krievijas iestāju PTO Protams, jāņem vērā, ka Pasaules tirsniecības organizācijā darbojas jau ne tikai, eh, piemēram, ES un Krievija, tur vēl ir arī citi spēlētāji. Līdz ar to darbs nevirzās uz priekšu tik ātri, kā mēs vēlētos. Kas, kā mēs varētu panākt eh, tādu ātrāku progresu? Varbūt nevajadzētu tagad sasteigt sarunas, bet jāpadomā par tādu pakāpenisku un pietiekami stabilu progresu. Uh, Mums ir jāparūpējas par to, lai abas sarunās iesaistītās puses būtu gatavs slēgt kompromisus un uh, būtu apveltīts ar politisko gribu. Ja mēs runājam par sarunu vešanas mandātu, mēs saprotam, ka ES sarunu vešanas mandāts uh, no komisijas uh, pāries ārējā, ārējas darbības dienas rīcībā. Nu, pasakiet man, eh, precizējiet, ja es te, eh, kļūdos tagad. Un viens no elementiem, kas ir aizkavējis sarunu vešanas procesu, bija tas fakts, ka kopš sarunu uzsākšanas īstenībā Deivids jau ir ceturtais partneris, kas ir mainījies laika gaitā šajā procesā. Un, nu jā, visu laiku man nāks zaudēt savus partnerus, es ceru, ka ar Deividu varēšu sadarboties ilgāk. Otrām kārtām. Mums noteikti vajadzētu izvairīties no tādas rīcības, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt eh, sarunu vešanas procesa integritāti. Mums ir jārunā par šo visaptverošo nolīgumu, un tas ir galvenais princips, kas arī turpmāk jāievēro. Un varbūt nevajadzētu pieļaut problēmu rašanos, runājot par atsevišķām detaļām šajā nolīgumā, jo tas, protams, varētu apgrūtināt arī vienošanos par atsevišķiem punktiem. Vēdot sarunas, mums ir jāpaturprātā galvenais mērķis, proti ambiciozs nolīgums, kas uh, uh varēs uh, palīdzēt izveidot strateģiskas partnerattiecības starp ES un Krieviju runājot gan par tuvāk, gan tālāk nākotni. Liels paldies! Paldies, vēstnieka kungs! Uzsāksim diskusijas. Došu vārdu mūsu referentam Severīnu kungam. Viņš eh, runās trīs minūtes. Paldies! Eh, protams, arī es vēlējos paust līdzjūtību un eh, sarūktinājumu par to, kas ir noticis Krievijā. Šis barbariskais terorisma akts ir nosodāms, un es esmu pārliecināts, ka Čižava kungs mūsu līdzjūtību paudīs arī saviem tautiešiem. Vēlējos arī pateikties abiem pārējiem viesiem par veikto darbu un arī par mums sniegto informāciju. Mēs uh, saņēmām ļoti daudz informācijas, un es vēlējos jums pateikties par to, ka jūs uh, runājāt tik atklāti, ziņojumi bija pietiekami caurskatāmi, un, protams, mums tagad ir nepieciešams kāds brīdis, lai sagramotu visus uh, šos vēstījumus, jo uh, informācija bija patiešām apjomīga. Es vēlējos pateikt, ka īstenībā sarunās neviena detaļa nav tāda tīri tehniska. Uh, ša, šeit visur eh, pāri klājas arī tāds uh, politiskais slānis, un uh, tas jāpatur prātā vedot šīs sarunas uh, starp ES un Krieviju. Protams, jārunā arī par tādu strateģisko dimensiju. Un runājot par tādu strateģisku ietvaru un juridisko pamatu, tie ir visai lieli izaicinājumi, runājot par ilgtermiņa sadarbību starp abām pusēm. Jaunajā nolīgumā ir jāietver eh, visaptverošs ietvars un arī eh, juridiski saistoši noteikumi visās iespējamās jomās, ir jābūt politiskam dialogam gan par cilvēktiesībām, tiesiskas valsts principiem, uh, Eh, ārpolitikas dialogam, eh, tāpat cīņa pret terorismu, neizplatīšana Afganistāna, eh, Vīdus, Āzija, un uh, iesaldēto konfliktu atrisināšanu. Tātad visi šie elementi šeit ir jāiekļauj tālāk brīvības, drošības tiesiskuma telpa, vīzu režīms, jauniešu studentu, mākslinieku, zinātnieku, brīvas pārvietošanās iespējas un, protams, jāņem vērā, ka mēs augstu vērtējam Krievijas plānoto iestāju PTO un arī enerģētikas jautājums mēs nedrīkstam atstāt ārpus savu interešu loka. Uh, Mums ir jāturpina arī uh, eh, izkopt uh, eh, apusēju uzticība, jo uzticība ir uh, viens no stūrakmeņiem mūsu partneru attiecībās. Protams, ir arī daži elementi, kas apēno. Uh, šo vērtību. Es vēlējos pateikties Salivan kungam, un es varu viņam piekrist, ka es ir jāpiedāvā Krievijai vairāk garantiju, lai Krievijas federācija apzinātos, ka ES ir vērtīgs partneris un ka ir labāk sadarboties ar visu ES kopumā, nevis ar katru dalību valsti individuāli. Eiropas Savienība ir tikpat stabils un uzticams partneris, kā katra no tās dalību valstīm atsevišķi ņemta. Vēl divi ļoti īsi jautājumi, ja drīkst. Tātad par iestāju PTO ir jāatrisina divpusēji jautājumi, šķiet, ja jau ir tikuši atrisināti, bet pastāv risks, ka iejauksies citas valstis un varbūt m, mm, to iejaukšanās. Uh, apgrūtinās procesu. Jāņem vērā, ka gan Krievijas, gan ES interesēs ir eh, Krievijas iestāja Es varbūt Solivin kungs varētu pastāstīt, kā šo procesu varētu pātrināt, izmantojot arī mūsu attiecības ar trešajām valstīm. Un e, es nevaru izvairīties no jautājumu par vīzu režīmu, jo tas, protams, ir ļoti sarežģīts jautājums, un es redzu, ka progress ir bijis ļoti, ļoti gaus. Tālāk jūs daudz nerunājāt par moderniz modernizāciju, bet ko uh, Krievija sagaida no Eiropas Savienības šajā jomā, jo tas pat tiešām ir ārkārtīgi izšķirīgi, uh, ņemot vērā uh, uh arī izaicinājums un kā tiek definēts šis modernizācijas process kopumā. Paldies! Paldies! Ignācija Salafrankos divām minūtēm lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī Salimanu kungam. Paldies, ka ieradāties mūsu komitejā, un es jūs vēlējos uh, sveikt ar stāšanos jaunajā amatā. Osalivana kunga kāpiens pa karjeras kāpnēm gan komisijā, gan citās institūcijās viņu padara par izcilu personu, e, kas e, ieņem šo amatu. Un, protams, viņam ir arī e, nozīmīga pieredze ārlietās. Es vēlējos paust savu solidaritāti Krievijas vēstniekam, un es viņam varu piekrist, kad viņš teica, ka Eh, šis nolīgums iezīmēs tādu jaunu kvalitatīvu attīcību pavērsienu ES un Krievijas attiecībās. Protams, eh, šim nolīgumam ir jābalstās uz principiem un vērtībām. Cilvēku tiesību klauzulai ir jābūt neatņemamai šī līguma sastāvdaļai. Šis princips ir jāievēro abām līgumslēdzēju pusēm, un es ar lielu gandarījumu uh, klausījos Osalimana kunga teiktajā tieši par šo uh, jautājumu. Pievēršoties tirzniecībai un investīcijām, varbūt tas ir uh, nedaudz pretrunīgi, domājot uh, par faktu, ka, PT, ka Krievija vēlas uh, iestāties PTO, bet uh, šeit ir vērojama liela vilcināšanās. Varbūt jūs varētu paskaidrot, kādēļ šāda kavēšanās ir bijusi. Uh, Es lauzu galvu par to, vai ņemot vērā, piemēram, Atlantijas jauno stratēģiju, eh, NATO, Lisabonas līgumu, mēs Krieviju neuzskatām, tādu, neuzskatām par konkurentu, bet drīzāk par partneri. Un eh, kas notiek eh, Krievijā, piemēram, kāda ir vispārējā gaistotne, nu, runājot arī par drošības jautājumiem attiecīgā nolīguma sadaļās? Jūs runājat arī par kaimiņu attiecību politiku. Šāda politikas joma pastāv Eiropas Savienībā, tādēļ es ar prieku dzirdētu, ko Čižaukungs mums varētu pastāstīt par vīzu režīmu, kādēļ tam ir jāpievēršas attieci, atsevišķā nolīgumā. Uh, un Eh, kādi ir šie skaitļi, piemēram, eh, cik daudz Krievijas pilsoņu pieprasa Eiropas vīzes un cik daudz Eiropas pilsoņu pieprasa mm, Krievijas vīzes. Man šķiet, ka pēdējo eh, skaits ir divreiz lielāks. Tālāk krīze Grūzijā, kas norisinās pašreiz un vai ir plānots uzsākt sarunas? Es ceru, ka sarunas noslēgsies ar panākumiem. Mēs patiešām lolējam ļoti daudz cerību. Paldies! Paldies! Ja, voorzitter. Um... Omen Roitenskundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs sākumā vēlējos arī paust visdziļāko līdzjūtību eh, Čižava kungam. Eh, Priekšsēdētāja kungs runājot par eh, partnerattiecību nolīgumu. Es atceros, ka es kādreiz vadīju delegāciju attiecībām ar Krieviju. Mēs runājām par, uh, sākumā tas tika nosaukts partneru attiecība, organizācija, tad tika runāts par kopīgiem sadarbības laukiem, un šie nosaukumi mainījās, un man ir radies uh, iespējas, ka runājot gan par modernizācijas darba kārtību un sadarbības jomām, mēs īstenībā tajā pašā laikā pietiekami. Uh, apņēmīgi nestrādājam pie partnerattiecību nolīguma. Tas man nu dien sarūktina, jo partnerattiecību nolīgums ir svarīgs nevien ES, bet arī Krievijas federācijai. E, vēl kas Krievija saka, ka ir jānoslēdz nolīgums, bet Eiropas Savienība saka, tur ir jāiekļauj visi svarīgi elementi, tā tad arī eh, tirzniecība un investīcijas. Un es vēlos šeit iekļaut vārdu apusējību, jeb reciprocitāti, tas ir ļoti svarīgi. Vēl viena piezīme. Kāda ir situācija vedot sarunas eh, PTO vai, piemēram, Kazahstāna un Baltkrievija tur kaut ko var ietekmēt? Priekšsēdētāji, pēdējais jautājums. Runājot par modernizāciju, mums uh, ir jāatminas arī demokrātija. Uh, Medveģeva kungs bieži vien kritizē korupciju uh, savā valstī un nelabvēlīgo investīciju gaisotni. Uh, Tālāk, eh, kas tur vēl notiek, piemēram, eh, Hodorkovska kungam tika pies, piespriests jauns cietumsods, bet es nezinu, vai tas ir pareizais eh, ceļš, lai dotos modernizācijas virzienā. Vēlējos pavaicāt Čižau kungam, kā jūs vērtējāt to modernizācijas darbu kārtību, kas ir spēkā jūsu dzimtenē. Paldies! Paldies! Ojulands kundze, divas minūtes. Thank you, Chairman. Uh, also... Paldies, priekšsēdētāji. Arī es izsaku visdziļāko līdzjūtību Krievijai un Krievijas tautai. Un mēs jūtam līdz tiem, kas ir cietuši šajā uzbrukumā un arī visai nācijai. Tāpat kā kolēģi pirms manis arī es vēlos uzdot Solivan kungam jautājumu saistībā ar patreizējām pārunām. Ir prieks dzirdēt, ka ir redzams progress un Krievija, protams, ir strateģisks partneris un ir nepieciešams virzīties uz priekšu, jo tas ir arī Eiropas Savienības interesēs. Tomēr arī citi kolēģi jau runāja par šīm pārunām attiecībā uz partnerību, kas ir balstīta uz vērtībām. Līdz ar to man ir jautājums, vai vedot pārunas šādā kontekstā, kad uh, mēs redzam ļoti atšķirīgas vērtības, kādas ir Krievijas pusē. Kaut vai pavēramies uz pēdējo mēnešu notikumiem, kad mēs varam redzēt, ka ir vairāk gadījumi sākot ar Hodorkovska tiesas procesu un a, tur pieņemto lēmumu un a, netaisnīgo tieslietu sistēmu, kas ir kritizēta vairākās starptautiskās cilvēktiesību organizācijās. Starptautiskie novērotāji to ir kritizējuši. Opozīcijas līderi, piemēram, Ņemsau kunga arests, kas neko nelikumīgu nebija izdarījuši un nebija devuši nekādu iemeslu viņu aizturēšanai un vēl ļoti daudz citu notikumu. Pagājušo mēnesi plenāru sesijā mēs runājām par iespējamām vīzu sankcijām pret tiem Krievijas amat personām, kas ir iesaistīti Magnitska lietā, un līdzīgs jautājums tiks skatīts arī cilvēktiesību komitejā attiecībā uz Hodorkovska lietu. Salvenkungs, Vai jūs varat eh, pastāstīt mums, kā jūs un komisija un ārējās darbības dienas spēj vest pārunas šādā klimatā un ko mēs varam darīt, lai uzlabotu situāciju Krievijā? Paldies! Paldies, Ojulands kundzei! Hilsen, lūdzu, divas minūtes. Nur den Beileidsbekundungen Paldies! Arī es varu tikai paust savu līdzjūtību par brutālo un briesmīgo atentātu, kas notika Maskavā Domaģēdev lidostā. Tas pierāda, ka mums visiem ir kopīgas intereses drošības jomā, un es ceru, ka mēs visi varam runāt arī par vienotām pamatvērtībām. Lai gan tieši pamatvērtību jautājumā mūsu viedokļi ļoti spēcīgi atšķirs, tur arī norisinās ļoti liels strīdi. Uh, Kā jūs vērētu pielikt punktu šai vardarbības spirālē, jo tad, kad uh, uh, tiek veikti šādi atentāti, tad mēs vienmēr dzirdam arī tādus vardarbības draudus, ir sevišķi runājot par uh, Kaukāzu politiku. Osalivana kungs, uzdošu jautājumu arī jums, vai nevar, nepastāv tāds risks, ka šeit ir eh, tāds jēdzienu jūceklis, jo mēs runājam par modernizācijas nolīgumu ar Krieviju, vai šeit tiek runāts par diviem nolīgumiem, vienu sektorālu nolīgumu un otru tādu šaurāku. Tātad viens būtu sektorāls nolīgums, un otrs būtu vairāk veltīts sadarbībai un partnerattiecībām, vai vienkārši mēs te runājam par eh, atšķirīgiem jēdzieniem. Un Čižau kungs. Uh, Eiropas Savienība ierosinājas sarīkot uh, pilsoniskās sabiedrības fórumu, lai uzzinātu, ko par visu to domā NVO, lai mēs varētu uzklausīt pilsoņus no Krievijas puses. Es vispār neesmu neko dzirdējis, cik lielā mērā jūs esat gatavi atbalstīt šo procesu, ko jūs no tā sagaidāt un kā jūs domājat eh, būtu iespējams organizēt šo pilsoniskās sabiedrības fórumu. Paldies Šulca kungam! Tānoka kungs, divas minūtes. Eh, Grācija prezidente, on behalf of the... Paldies, priekšādāji ICR e grupas vārdā. Es sveicu Salavenu kungu ar jauno amatu un visdziļākā līdzjūtību Čīzel kungam saistībā ar teroristu uzbrukumu pirmdien Maskavā. Krievija ir lielvara un mums ir jāformalizē šīs attiecības ar mūsu strateģisko partneru Krieviju un šīs pārunas ir jāpabeidz. Es secinu, ka Krievija diezgan novēloti apzinās Eiropas Savienības lomu ārējās drošības politikā, bet man uztraucāt daļai autoritārā vāra jūsu valstā, kas apspiež pamattiesības tieslietu sistēmā un par to, kā tiek risināta žurnālistu un tiesību, cilvēktiesību aizstāvu slepkavības gadījumi. Tomēr Krievija ir viena no lielākajām valstīm pasaulē ar lieliem ar resursiem, bet tomēr šī valsts tautsēmniecība nav pietiekami daudzveidīga. Tomēr runājot par Irānu, tuvajiem austrumiem, Ziemeļkoreju, visur mums ir nepieciešama jūsu sadarbība ļoti stingrā līmenī, tādēļ es atbalstu Krievijas iestrāšanos PTO, bet man ir savas bažas par uh, vīzu liberalizāciju, lai gan Londona noteikti um, varētu daudz iegūt, ja Krievi brauk pie mums iepirkties, bet man satrauc šāds liberalizācijas, ja jūs vēl joprojām izsniedzat Krievijas pasas transnistras iedzīvotājiem Moldovā un Gruzijas iedzīvotājiem Dienvidostijā un Abhāzijā un neļaujat Gruzijai ierasties novērotāju misijai, lai uh, skatītos, vai nav noticiski etniskā tīrīšana. Tāpat man uzstāsts, ka jūs nevēlaties ratificēt enerģijas hārtu, kā Ukraina to nesen izdarīja, un vai jūs pilnībā pieņemat tiešas tirzniecības un investīcijas saiknes starp Eiropas Savienību un jūsu valsti, un šāds solis būtu ļoti liels savstarpējas uzticības solis no jūsu puses, proti, ja jūs valdība parakstītu enerģētikas hartu un tām pievienotos protokols, kas nodrošinātu Eiropas Savienības kapitāla piekļuvi un piekļuvi Gazprom cauruļu tīklam. Lūk, daži jautājumi, par ko es vēlos, lai jūs padomājat. Paldies! Paldies Tanakungam! Angurākas kungam divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Vēlējos arī paust līdzjūtību Krievijas vēstniekam savas politiskās grupas vārdā. Tagad vēlējos uzdot jautājumu par kādu ļoti urdošu tematu. Mēs eh, daudz runājam par cilvēktiesību un. Ja NATO ir pieņēmusi jaunu agresīvu ideoloģiju, kas īstenībā vēršas pret visu pasauli, bet uh, uh, šo ideoloģiju nav pieņēmuši dalībvalstu parlamenti, bet mums taču arī ir beidzot uh, jārunā skaļāk par cilvēku tiesībām, jo uh, pastāv demokrātijas deficīts arī Eiropas Savienības teritorijā. Uh, miers un drošība ir jautājumi, kas mums nodarbina īpaši spēcīgi. Ir viens jautājums vēstniekam runājot par šo raķešu uh, vairogu, pretraķiešu vairogu. Krievija nesen mainīja savu nostāju savā šajā jautājumā. Vēlējos jums atgādināt, ka e, iedzīvotāji un arī uh, Krievijas uh, vara uh, nelabvēlīgi reaģēja attiecībā uz šo aizsardzības vairogu. Tātad viņi ir mainījuši savu nostāju. Paldies Angurākisa kungam mums vairs nepaliec daudz laika, tādēļ man ir uh, jāatvēl mazāk laika nākamajiem runātājiem. Tad samazināšu uz pusi runāšanas laiku. Mums vēl ir seši runātāji pieteikušies un cienījamiem viesiem vēl jādod laiks atbildēm. Un ir vēl ļoti, ļoti daudz jautājumu un daudz jau tika uzdot. Pēterlis kungs, viena minūte. Paldies, priekšētāji. Es, es arī piekrītu līdzjūtības uh, izteikumiem saistībā ar bojā gājušiem nevainīgiem cilvēkiem. Delegācija sadarbībā ar Krieviju parlamentā ir vēlējusies nolikt ziedus Mēs katrā ziņā esam viensprāts, ka ir jāstrādā visās frontēs, visos jautājumos, lai mazinātu to nelīdzsvaru, kāds pastāv. Šeit es runāju par eh, liberalizāciju, un eh, prezidents Medvedjev kungs arī pats ir norādījis, ka nepieciešams modernizēt Krievijas sabiedrību. Es eh, darbojos parlamentārajā delegācijā sadarbībā ar Krieviju, un es gribu dalīties pats savā personīgajā pieredzē. Tā tad ir atklāti, atvērti jārunā, un dažkārt šīs sarunas ir smagas, bet mēs skaram arī tādas tabū tēmas, aizliegtās tēmas. skarot tādus sāpīgus jautājumus, bet tikai veicot šādu veidu sarunas mēs varam izstrādāt pamatu turpmākajam nolīgumam divi galvenie sarunu vedēji. Jums grib uzdot vienu jautājumu. Kā jūs vērtējat progresu, kādu mēs esam panākuši ceļā uz šo modernizāciju? Un es domāju, ka tieši no tā ir atkarīgs sarunu efektivitāte. Sāri un minūte. Paldies nākamajam runātājiem vienu minūti. Lūdzu laadullisesta... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlējos eh, jūs uzteikt par darba kvalitāti, vedot sarunas par eh, šo nolīgumu. Jāņem vērā, ka pilsoniskajā sabiedrībā arī ir notikušas lielas pārmaiņas. Īstenībā jauniešu vidū ļoti iecienīgi tagad ir uh, Sanktpēterburga un uh, uz Krieviju dodas ļoti daudz. Uh, turistu. Bet tagad par nolīgumu. Omen Rūtens kundze jau uh, pieminēja šo reciprocitātes principu. Uh, uh, krievi var pirkt um, zemi, nekustamo īpašumu citās valstīs, bet Eiropiešiem ir grūti iegādāties īpašums Krievijas federācijā. Viņiem ir jāsastops ar virkni dažādu ierobežojumu. Vēlējos pavaicāt abiem kungiem, vai varētu spēc spēcīgāk uzsvērt šo reciprocitātes principu nolīgumos. Paldies! Grazie, <clears throat> onorevole Jankasāri. Un minūto per l'onorevole Madlener. Vienu minūtu Madlener kungam lūdzu. Paldies, eh, eh, vēlējos arī eh, Nīderlandes brīvības partijas vārdā izteikt līdzjūtību briesmīgajā terora aktā cietušajiem un viņu ģimenē. Es eh, domāju, tas ir patiešām izcili, ka mēs esam tik tālu pavirzījušies šajā sarunu ceļā, un uh, Krievija ir ļoti nozīmīgs ES partneris. Uh, Es eh, esmu eh, arī pieredzējis, piemēram, sērfojot internetā, ka ir ļoti daudz Krievijas pilsoņu, kas var izteikties angļu valodā, un es domāju, tā ir patiešām vērā ņemama attīstība. Mums ir nepieciešama Krievija, Krievijai ir nepieciešama ES, un mēs, eh, protams, arī vēlamies noslēgt spēcīgākus ekonomiskās sadarbības līgumus. Bet vēlējos paust arī savas raizes par cīņu pret terorismu, jāņem vērā, ka mēs esam sastapušies ar tādu nepatīkamu ideju ideoloģija Nīderlandē, šī islamītiskā ideoloģija, kas īstenībā ir absolūti pretrunā rietumu demokrātijai. Es domāju, ka runājot par to, kas notika Kosovā, eh, tika pieļautas milzīgas kļūdas, mūsu politiskā partija par to pauž savu sarūktinājumu. Un vēl es vēlējos um, teikt, ka Irānas režīms arī ir vienkārši atbaidošs, un mums kopīgi Eiropas Savienībai sadarboties ar Krieviju, mēs noteikti varam radīt lielāku pretsparu Ahmad Denidžadam un viņa režīmam. Paldies, Nikolai, uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ir skaidrs, ka mums ir jāliek uzsvars uz kvalitāti, bet nedrīkst arī ignorēt laiku šajā izmaiņu laikā, jo tad, kad mēs noslēgsim līgumu, varbūt šis līgums vairs neatbildīs realitātei, tāpēc nedrīkst kavēties. Gribu atkārtot Parīzes kongresā teikto, ka nav panākts reāls progress, bet tomēr ir jārod risinājumi, lai risinātu ļoti būtiskas problēmas. Divi jautājumi ļoti precīzi kāds ir uh, sarunvedēju skatījums attiecībā uz uh, sarunām lauksaimniecības uh, jomā un jautājums, ko jau uzdeva citi deputāti, kā mēs varētu sadarboties, lai varētu cīnīties pret terorismu, kas ir globāli lakstur draudu. Vārds Vaiders kundzei uz vienu minūti. Um. Dear colleagues, I would like to express my sincere condolences to... Cienījamie kolēģi, vēlos paust līdzjūtību Krievijas tautai par taģiskajiem notikumiem Domēģevo. Paldies abiem vēstniekiem. Un tā kā daži no maniem jautājumiem jau tika uzdot, es eh, koncentrēšos uz vienu jomu. Un jautājums uz Salivanu kungam par atvieglojumiem vīzu režīmā. Šis režīms pastāv jau vairākus gadus Un līdz ar to ir pāris jautājumi. Vai komisija ir veikusi šī laika posma analīzi, un ja tā, vai parlamenta deputāts varētu ar to iepazīstināt? Un vai ir sasniegti vēlamie rezultāti vīzu atvieglošanas režīmā? Un kāda ir bilance starp Krievijas pilsoņiem, kas ierodas Eiropas Savienībā, un Eiropas pilsoņiem, kas dodas uz Krieviju? Saskaņā ar Krievijas statistikiem šeit ir liels nelīdzsvars. Un kāda ir šo apmeklētāju struktūru. Paldies! Paldies Vaiders kundzei un vēl viena minūte Kirilo kungam. Paldies! Ja iespējams, ņemot vērā, ka ļoti daudz jautājumu tika uzdot, vai ir iespējams koncentrēties uz konfliktu un kopējās kaimiņātiecības politika nav pieņemama, ja es to pareizi sapratu, bet tas nenozīmē, ka šos konfliktus nevaram skatīt, jo patiesībā tas var radīt ļoti lielu klupšanas akmeni mūsu attiecību padziļināšanai. Es vēlētos uzzināt, vai ir iespējama kāda partnerētniecības, lai koncentrētos vismaz kādu no šiem konfliktiem, lai panāktu progresu, piemēram, Transnistrā. Uh, kur situācija kļūst arvien smagāka. Paldies. Grazie, honorevoli. Paldies Kirilova kungam. Tagad desmit minūtes katram no mūsu viesiem, lai viņi varētu atdot, atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Pirms to Salavinu kungam vārds. Paldies priekšētāji, paldies eh, deputātiem par komentāriem un ieteikumi. Mēs centīšos atbildēt pēc iespējas vairāk jautājumiem, bet ir arī faktiski jautājumi, uz kuriem es šobrīd nevarēšu atbildēt, jo man nav nepieciešamās informācijas, bet katrā ziņā mēs eh, eh, sarūpēsim atbildes un eh, tās nosūtīsim. skatoties uz komentāriem, kas tika izteikta Sevenkungs par VTO iestāju. Kā jau arī vēstnieks pats teica, mēs jau neesam viena PTO, un šī ir organizācija, kur jābūt vienprātībā starp 153 valstīm. Tā kā jebkurš iesaistas process ir sarežģīts, un varam paredzēt, ka ļoti daudzām valstīm būs eh, arī jautājumi, kas būs jāuzdod un mēs katrā ziņā varam palīdzēt šī procesā, jo Eiropas Savienība ir zinām ieteikumi PTO netik liela, tā kā šī organizācija ir iz, izplatusies un ir ļoti daudz dažādu dalībnieku, bet tomēr ir skaidrs, ka tas ir strateģiski nozīmīgs jautājums, un mēs esam gatavi ne tikai noslēgt divpusējs nolīgums, bet arī strādāt kopā ar amerikāņiem un citiem partneriem, lai gal, galā arī Krievija varētu rast risinājumus ar tām valstīm, kurām ir problēmas. Protams, process ir uh, sarežģīts, bet Manuprāt, tas ir ļoti vēsturisks un tādēļ arī mums ir jāņem vērā šāda dimensija. Tā ir pēdējā nozīmīgā tautsēmniecība, kas vēl nav iesaistījusies PTO sistēmā, kas ir globālajai sabiedrībai devusi ļoti daudz laba. Salafranka kungs par vīzu jautājumu. Mēs visi zinām, ka šis jautājums ļoti jūtīgs ir atsevišķs process runāt par vīzu režīmu, jo tur ir konkrēti savas iezīmes, un mums jāskatās, kur mēs šajā progresā nonāksim, lai saprastu, kā tas ietekmēs mūsu nolīgumu. Man nav pilnīgi tāda jau nu, izveidota ideja, bet ir skaidrs, ka jautājums ļoti būtisks, tas ir ļoti svarīgs arī Krievijas pusē, tāpat kā mūsu pusē. Uh, un ir eh, skaidrs, ka tik līdz šis process būs pavirzījies uz priekšu, mēs varēsim par to padomāt, atspoguļot to savā nolīgumā un nolemt, cik lielā mērā šķērsatshauses starp šīm diviem procesiem ir svarīgas, vai ir, ir divi, vai ir divpusējs nolīgums, vai divi vienpusēji izteikumi par nolūkiem. Tālāk par vīzu statistiku Diemžēl jāsaka, man nav nepieciešamās informācijas šodien līdzi, bet mums ir ļoti aktīvs vīzu dialogs, kurā tiek skatīt šādi jautājumi, un mēs pārliecināsimies, lai šī informācija tiktu jums iesniegta. Tālāk par jautājumu par muitu savienību. Tas ir ļoti saržģīts jautājums. Strādājot Digitrade, es tam ļoti rūpīgi sekoju līdzi. Manuprāt, mēs joprojām uh, Eh, nesaprotam muitas savienības ietekmi uz mūsu dupsējām attiecībām un to, kā tas ietekmēs iestājas procesu. Tas ir eh, piņķerīgs jautājums, bet, piemēram, Kazahstāna un Baltkrievija vēl šādu muitas savienību, bet mums ir labāk jāsaprot, ka tīri juridiski tas ietekmēs gan mūsu divpusējās attiecības, gan kā tas varētu darboties PTO ietvaros mūsu uh, eh, jāsaņem vairāk informācija no Krievijas puses, un tādēļ mūsu diskusija šajā jomā ir jāpadzīvina arī skatot tirniecības un investīcijas nodeļu. Tālāk jautājums par vērtībām. Tas, protams, ir fundamentāls jautājums. Vai es uh, jūtos labi varadot sarunas, kad ir ļoti pretrunīgi viedokļi? Nu, protams, ka nē. Bet no otras puses ir skaidrs, ka daudzas vērtības mums ir kopīgas, un tas ir jāiekļau nolīgumā. Tas, protams, nerisinās visas problēmas, bet cerams sniegs ietvaru, kur atsevišķu gadījumus varēs labāk izskatīt un eh, nodrošinās arī savstarpēji appusēju apņemšanos šādu nolīgumu izveidē. Protams, ja mēs panākam šādu nolīgumu, tad tur ir nepieciešams arī izveidot kompromiss, jo Krievija nepieņems mūsu vienpusējo nostāju, un mēs arī nevēlamies, lai tiktu mazināti mūsu vēlmi ievērot konkrētus pamatprincipus. Es domāju, ka risinājumu mēs varam atrast, tas nebūs viegli, būs jāturpina strādāt un jāvirzās šajā virzienā, bet uh, es uzskatu, ka mēs abas puses esam gatavas darboties un meklēt kompromisus, un mēs zinām, ka tas ir viens no jautājumiem, pārunu rezultāts tiks nodots parlamentu skatīšanai, tad jūs ļoti rūpīgi to izpētīsiet. Un kā pārunu vedējs, es zinu, ka ir jābūt ļoti rūpīgiem un ļoti piesardzīgi jāizstrādā šādas lietas. Šulckungs, jūs minējāt par dažādiem ceļiem, par modernizāciju, par esošo nolīgumu un tā tālāk. Un arī Umena Roitena kundze minēja to pašu, vai tas varētu radīt kāds šķēris, lai manuprāt, nē. Uh, Mēs eh, cenšamies balstīties uz visu, kas jau pastāv, un pārveidot to lielākā, aptverošākā nolīgumā. Tāds lūk ir mūsu mērķis, un es nedomāju, ka esošais darbs un sadarbība radītu kādus šķēršļus. Tas ir kā viens no elementiem, kas eh, labāk jau mūsu situāciju saprast un eh, redzēt, kādi ir mūsu kopējie mērķi. Par modernizāciju, nu, šeit mums nav nolīguma, mums ir partnerattiecības. Uh, kas ir ļoti būtiska mūsu attiecību daļa, un mēs varam uz to balstīties, veidojot nākotnes nolīgumu, lai varētu arī, protams, veicināt Krievijas modernizācijas procesu, kas gal galā arī ir, protams, Krievijas puses lēmums, kā tā pati vēlas modernizēties, bet, protams, mēs vēlamies sniegt arī savu ar tavu šajā procesā. Jautājums par sadarbību lauksaimniecības jomā Tātad mēs sameklēšu attiecīgo dokumentu par šo jautājumu. Tātad detalizēti es nevaru atbildēt par šo sadarbību, par to sniegšu informāciju vēlāk, bet katrā ziņā būs sadaļa par šo jautājumu. Un galu galā par kaimiņu attiecību konfliktiem, kas, protams, ir ļoti būtisks jautājums. Galu galā šis ir ietvar lēmumu, nu, ietvar līgums. Uh, tas pats par sevi neļaus mums, nesniegs risinājumu šādām sarežģītām situācijām, bet cerams, tas ļaus izveidot nepieciešamo uzticību un pamatu, uz kuru mēs varēsim risināt šādas konflikts. Un ja mums izdosies šis sarunas veiksmīgi pabeigt, tad progress pie šiem jautājumiem arī nāks tālkā. Un, manuprāt, nu, ir tieši saikne, nav tieši saikne starp šo problēmu risinājumu un nolīgumu noslēgšanu, bet, kā jau daudz no jums uzsvēra, tās ir ļoti strateģiski nozīmīgas pārunas. Krievi mūs saista gan vēstures, gan kultūrāls, gan geogrāfiskas saiknes, kā arī daudz kopējas vērtību, un tādēļ visi pieņem, ka ir ļoti svarīgi panākt kvalitatīvu solu uz priekšu mūsu attiecībās, vienlaikus atzīstot, ka ir problēmas, un daudz no jums jau tās minēja, un tās tiek skatītas pārunās un pārunu eh, laikā. Tas, protams, pārunas nepadara vieglākas un neviena no pusēm neatteiksies no saviem galvenajiem principiem, bet no otras puses, lai panāktu veiksmīgu sarunu noslēgumu, un vai nu es vai Čizau kungs, un es ceru, ka man izdosies to pabeigt, bet nu, nekādas lielas cerības nelieku, ir jābūt šī nolīgam kā būtiskam strateģiskam mērķim Eiropas Savienību un arī šim parlamentam, un līdz ar to ir nepieciešams, lai tiktu atvēlēts nepieciešamais laiks un darbs, lai atrisinātu šīs problēmas. Es redzu šo tirsniecības un investīciju dimensiju kā pārāk neizstrādāt daļu pārunās, bet esmu pārliecināts, ka darbojoties abās pusēs, mēs radīsim kādu ceļu uz priekšu un pabeigsim šo sadaļu Tas ir darīts tikai divi ar pus gadus. Čižau kungs jau teica, ka viņi jau 17 gadus runā par PTO iestāšanos. Manuprāt, mums ir rekords runājot ar uh, Līča padomu. Tur mēs jau 20 gadus runājam, un tā kā mēs domājam, šos rekordus mēs nepārspēsim un varēsim visu izdarīt, uh, visu tādā laika posmā, kāds parasti tiek atvēlēts šādām pārunām jo politiskajās un ekonomiskās lietas jau liek mums meklēt veiksmīgu risinājumu šim procesam. Paldies! Paldies uh, Osalēnu kungam, tagad vārds veisniekam. Well, thank you very much. I... Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu vispirmām kārtām pateikties visiem runātājiem šai zālē, kas uh, pauda savu līdzjūtību uh, tiem kas gāja bojā terorismu aktā Maskavā. Tik tiešām cīņa pret terorismu ir viens no svarīgākajiem mūsu sadarbības jautājumiem, un mēs noteikti to veicināsim un noteikti iestrādāsim arī atbilstošu sadaļu nolīgumā. Tālāk par modernizāciju. Centīšos paskaidrot, kā mēs uztveram, saskatām šo arhitektūru struktūru šis nākotnes nolīgums būs uh, juridiskais pamats, un partnersadarbība modernizācijā būs kā instruments. Un mums būs arī uh, ceļu kartes, kas vedīs uz uh, tālāku rezultātu sasniegšanu kopīgajā telpā. Tātad partnersadarbība un modernizācija. Es piekrītu uh, Uh, Deividam, ka uh, tas nav kaut kāds atsevišķs līgums, bet drīzāk tas ir uh, darba plāns, kas nepārtraukti tiek, tā teikt, pagarināts, atjaunināts, papildināts ar projektiem un kuram ir savs uzraudzības mehānisms. Un tas faktiski ir vēl viens iemesls, lai uzsvērtu, ka Lisabonas līguma pieņemšana ir novedusi pie tā, ka pasauli no ārpuses uzmanīgāk skatās uz Eiropas Savienības struktūrām, bet tas ir radījis arī vairākas organizatoriskas izmaiņas. Piemēram, jautājums, kurš koordinēs partnerību modernizēšanā no Eiropas Savienības puses, jo Migrelī kungs uzņemas jaunu amatu. Tātad šāda veida jautājumi ir vēl jārisina. Protams, partnersadarbība modernizācijai nav kaut kas tāds, kas Uh, parādītu Eiropas Savienību kā visu zinošo dievu, kas tagad uh, visu pasaulē darīs un modernizēs Krieviju. Tas ir uh, projekts ar atgriezenisku saiti, un es gribētu novērtēt tās atsaucas, kas tika šeit minēts šajā telpā uz šo atgriezenisko saikni. Ir nepieciešams pārdomāt līdzīga veida uzdevums izaicinājums pasaulē. Mēs abas puses atzīstam, ka a, Krievija un Eiropas Savienība nepastāv vakumā. Mums apkārt ir a, pasauli, kas kustās un mainās, un ekonomisko varu līdzsvars un ekonomiskās ietekmes līdzsvars mainās nepārtraukti. Un nevienmēr par labu Eiropas Savienībai. Arī tas ir jāpieņem. Tāpēc, lai joprojām saglabātu savu lomu glabātā, globālā mērogā, Eiropas Savienībai ir nepieciešami partneri, un Krievija piedāvās savu potenciālu modernizācijas jomā Eiropas Savienībai kā strateģiskam partnerim. Te bija vairāk jautājumi par cilvēktiesībām, par eh, plašsaziņas līdzekļu brīvību. Pavisam īsi gribētu teikt, ka Krievijas likumi par plašsaziņas līdzekļiem ir daudz liberālāki nekā daudzi, nekā daži plašsaziņu līdzekļu likumi, kas ir pieņemti Eiropas Savienības valstīs par energi, enerģijas hartas nolīgumu. Vai tas bija Tanaka kungs, kurš nu pat izgāja no zāles, kas uzdev šo jautājumu? Diemžēl, jā, Tanaka kungs ir izgājis no zāles, bet es gribēju paskaidrot, ka Krievija uh, parakstīja 94. gadā šo enerģijas hartas līgumu, un to nav ratificējušas vairākas citas valstis, tādas kā, piemēram, tādas valstis kā, piemēram, Norvēģija, kas ir ļoti būtiski enerģētikas jomā, un protokola. Protokola, diemžēl, nepastāv, un tieši tāpēc šis enerģijas hartas līgums tā arī netika ratificēts 90. gados, un mūsuprāt, šis līgums ir jau novecojis un nav vairs, un ir zaudējis savu būtiskumu. Mēs tagad runājam ar Eiropas Savienību un citām pusēm runājam ar Eiropas komisiju ar apvienotiem nācijām par jaunu koncepciju savādākai energo sadarbībai balstoties uz principiem, kas tika nosprausti 2006. gadā G8 samitā Sanpēterburgā. Jautājums par vīzām. Gribu paust savu personīgo viedokli, bet man ir ļoti tāds stingrs viedoklis. Domāju, ka modernā Eiropā vīzas ir tāds anahronisms, novecojis lieta Eiropas Savienības ietvaros. Mēs saprotam, ka tas ir vairāk politisks jautājums, kā organizatorisks vai tehnisks jautājums. Pretējā gadījumā Eiropas Savienība tik ātri nebūtu atcēlusi vīzas dažām Rietumu Balkānu valstīm, kā man šķiet. Es negribētu pārvērtēt šos sasniegumus, bet jā, mēs esam pavirzījušies uz priekšu šai jomā. Pagājušā gadā mēs vienojāmies pāriet no izpētes fāzes sarunās par eh, vīzu atcelšanu, esam pārgājuši uz operatīvo fāzi. Tagad kopā ar Eiropas komisiju mēs noslēdzam pasākumu kopumu, kas rezultātā panāks vīzu atcelšanu starp Krieviju un Eiropas Savienību. Starp citu, statistika. Man ir aptuveni cipari attiecībā uz pagājušo gadu. Kopīgais eh, cipars ir apmēram 4 miljoni un 2,5 miljoni Krievijas iedzīvotāju, apmeklējot, kas apmeklējuši Eiropas Savienības vai Schengenas valsts un 1,5 miljonu Schengenas valsts iedzīvotāju, kas uh, devās uz Krieviju. Ja nu tas kaut kādā veidā uh, kaut ko norāda un, un ja nu tas jums kaut kādā veidā palīdz tu, saprast uh, to dimensiju, cik plašs ir šis jautājums. Tālāk, runājot par islamu Irānu un tā tālāk, es neķertos klāt Irānai. Gribu tikai norādīt, ka mēs cieši sadarbojamies Uh, Vadam sarunas uh, ar uh, Irānas varas iestādēm kopā ar Katrīnu Aštonu un citām valstīm. Dažklāt to sauc par 3 plus 3 formātu vai 5 plus 1 formātu, bet jebkurā gadījumā tās ir joprojām sešas puses, kas līdzdarbojas. Un es arī biju uh, Uh, Stambulā pirms dažām dienām bija iepriekšējās sarunas, un jāsaka, tur īpaši panākumi netika panākti, bet tomēr nebija arī saruna izgāšanās. Runājot par islamu. Varbūt būsiet pārsteigti, bet lielākā uh, islama valsts uh, the... Uh, Eiropā ir uh, Krievijas federācija. Mums ir vislielākais skaits musulmaņu uh, Mums ir vairāk kā 20 miljoni musulmaņu Krievijā, un uh, mums ir jau tūkstošu gadu ilga tradīcija līdzās sadzīvošanai. Uh, sadzīvo kristīgi pareisticīgie un musulmaņu minoritāte un vēl desmitiem citu reliģisko grupu. Tāpēc es neliktu vienlīdzības zīmi starp islamu un terorismu. Teroristiem nav nacionālitāte, viņiem nav ticība. Frozen conflicts. Uh... Iesaldētie konflikti Piedņestra, Kalnu Karabahs. Piedņestra tika minēta arī eh, runājot par vīzām. Jūs redzat, kāda pārtrauc pastāvēt padomu savienību? bija Padomju Savienības pilsoņi, kas palika tās teritorijā ar eh, vecajiem padomu identifikācijas dokumentiem, kuru termiņš tika pagarināts vairākas reizes, lai palīdzētu šiem cilvēkiem pašiem noteikt savu pilsonību. Krievija, Krievijas federācija tajā laikā eh, pieņēma tā teikt tā teikt, to nulles variantu. Tātad visi padomi pilsoņi, kas dzīvo Krievijas federācijā, konkrētajā norādītajā datumā, 92. gadā, tātad automātiski visi kļūpa par Krievijas pilsoņiem. Diemžēl, nu, jāsaka, to laik tas bija loģisks risinājums, bet, diemžēl, ne visas bijušās padomi republikas piekopa tādu pašu politiku. Šeit es gribētu īpaši nosaukt Latviju un Igauniju, kas arī kopš tā laika ir saskārušās ar tā saukto nepilsoņu jautājumu. Protams, bija cilvēki tādās vietās kā Piedņestra, Abhāzija, Dienvidosetija, kuri tā arī palika ar šiem vecajiem padomju identitātes dokumentiem un vai nu nespēja vai negribēja, lielākā vairumā gadījumu negribēja saņemt attiecīgi Moldovas vai Gruzijas uh, identitātes dokumentus. Tātad, tad, kad šie vecie padomi identifikācijas dokumenti iztecēja, tad viņi principā palika bez personāla apliecinošiem dokumentiem, un vienīgā iespēja tad bija uh, pieprasīt pilsonību un griezties Krievijas federācijā pēc šiem dokumentiem. Uh, Piedņestras uh, iedzīvotāji ir, piemēram, lūguši Ukrainas uh, pilsonību. Visi šie pieteikumi tiek izskatīti individuālā kārtā un līdz šim lielākā daļa iedzīvotāju šajos trijos reģionos teritorijās viņiem ir Krievijas pasis divas no šiem reģioniem uh, Krievija ir atzīmst kā suverēnas valstis un Piedņestra ir panākusi mierīgu atrisinājumu ar Moldovu, bet runājot par vīzām un pasēm, mēs nevaram neņemt vērā uh, Moldovas uh, pilsoņus, kam ir rumāņu izcelsme. Uh, Rumāņu pasas, tas ir diezgan ievērojams iedzīvotāju skaits. Un visbeidzot, jautājums par šo pretraķešu aizsardzības projektu, ko veica ASV, un Angurakas kungs uzdeva jautājumu. Tā jāsaka ir atsevišķa tēma, bet centīšos pavisam īsi atbildēt. Uh, drīz pēc tam, kad uh, prezidents Obama nāca pie varas, viņš, kā jūs zinat, atcēla Buša administrācijas iepriekšējos plānus uzstādīt Polijā un Čehijas republikā pretraķešu sistēmu un aizstāja to ar ilgtermiņa uh, programmu, kas sadalīta posmos. Mēs esam gatavi pārunāt šo programmu ar ASV un arī ar citām NATO valstīm, lai iespējams radītu kopīgu pretraķešu sistēmu. Nav tā, ka mēs būtu par kaut ko vienojušies. Un arī Lisabonā NATO un Krievijas samitā vienošanās netika panākta. Mēs vienkārši vienojāmies, ka mēs runāsim par jautājumu. Un, protams, jebkura pretraķešu sistēma var būt vai nu strateģiska, vai tā teikt eh, substrateģiska. Par šo substrateģisko līmeni mēs jau gadiem esam veduši sarunas. Ar domu, lai aizsargātu, piemēram, Um, mieru uzturēšanas misijas dažādās pasaules daļās un tad, lai pāriet pie citiem strateģiskākiem projektiem. Bet uh, strateģiskais pielietojums, tātad globāla mēroga pretruķeša vairogs, tā ir cita lieta. Un tas ir jautājums, ko mēs noteikti tālāk pārunāsim. Uh, jaunais uh, Krievijas un ASV Stressed, course, the... Sākuma līgums nu pat ir ratificēts Krievijas parlamentā un tiek izstrādāti vēl papildus dokumenti un to nosacījumu izpildi mēs noteikti ļoti citīgi kontrolēsim un atbilstoši arī rīkosimies. Nodrošinot šo loģisko saikni starp strateģisko ofensīvas kapacitāti un pretratešu vairogu iespējamību domāju, ka esmu jau pārsniedzis sev atvēlēto laiku. Pateicos jums. Grazie, uh, eh, alla, signora ambasciatore Čīzo. Paldies vēstniekungam. Paldies Solimanu kungam. Paldies visiem deputātiem. Protams, jums visiem nav nekāds noslēpums, ka šī tikšanās ir ārkārtīgi nozīmīga. 20. gadsimtā bija gan iekšēji konflikti Eiropā, un 21. gadsimtā mēs varam paplašināt savu sadarbību pār Eiropas Savienības robežām. Krievija, protams, ir eh, viens no mūsu būtiskākajiem partneriem. Paldies, un es ceru, ka mēs kopīgi ar jums varēsim panākt cerētos rezultātus sarunu noslēgumā. Ceru, ka tas viss vainagosies panākumiem. Šodien trijos atsāksim darbu, ķersimies pie balsošanas un, dargie kolēģi, lūdzu ierodieties savlaicīgi, jo mūsu darba kārtība ir eh, burtiski pārbāsta. Pēc balsojuma būs uh, diskusijas,